Ci siamo. Buon pomeriggio. Labdien, dāmas un kungi. Es ierosinu iesākt komitejas sanāksmi. Lūdzu, kolēģi, ņemiet vērtis. Vispirms vēlos iesākt ar tradicionālu jautājumu, vai darba kārtības projekts kolēģiem ir pieņemams. Esam gan pievienojuši vienu punktu darba kārtības projektā, sadaļā citi jautājumi. Labies eh, kundzes eh, dotā informācija. Tātad informācija par grozījumiem budžetā, kas jāskat arī mūsu komitejām. Mums ir arī jāpievērš tīts šim jautājumam, lai izprastu, vai šis jautājums nav jāapsver plenārsēdē. Lūk, to vēlos pieņemt darba kārtībā, citu papildinājumu nav, vai varam apstiprināt darba kārtību. Labi, paldies. Tad turpinam darbu. Un pirms eh, sākam diskusijas vēlos te atgādināt jums, ka šīs dienas sanāksme tiek pārādīta internetā tiešsaistēm. Arī 27. oktobra sanāksme pēcpusdienā ir eh, atcelta. Tā ir vēl viena informācija, ko vēl jau sniegt. 26. oktobrī savukārt um, pēcpusdienā sanāksme notiks kā plānots, bet 27. datuma sanāksme pēcpusdienā ir atcelta, kā es sacīju. Ja, lūk, tātad šīs eh, sanāksmu dienas eh, no saviem kalendāriem arī svītrot. Tik tālāk pār paziņojumiem no manas, no priekšstādētāja, nu, un tagad ķersimies klāt um, eh, trešiem darba kārtības punktam - darba seminārs - ilgušās olbaltumvielu deficīta problēmas iespējami risinājumi Eiropas Savienībā. Mārtiņš Hoislinga kungs ir uh, referents. Sirsnīgs veicam viņam šeit mūsu sanāksmēm. Mēs zinām, ka tiešām olbaltumvielu deficīta problēmas ir krietni samilzušas Eiropas Savienībā pēdējā laikā, jo sevišķi eh, ciennieku barības jomā tā liela problēma, un uh, eh, problēma sāsnās uh, eh, novedot pie tā, ka mm, tad, tad olbaltumvielas atrošie kultūra augi Eiropā tiek audzētās vien mazāk, un līdz ar to palielinās atkarību no importa. Tātad šī problēma jārisina. Un, lai atbalstītu Hauslēņa kunga veikumu, mēs esam sasaukuši šo darbu semināru, to organizējas mūsu politikas departaments, un eh, tātad sirsnīgs veicu Jūdronu no Francijas un Alessandro Pešēnu no, Inē, no Itālijas, tātad eksperti mūsu vidū. Un sākumā došu vārdu Drona kungam, un pēc tam, pēc brītiņa, tad arī būs attiecīgā diskusija. Drona kungs, lūdzu jums vārds. Monsieur le Président. Godātājs priekšsēdētāja kungs, es pateicos jums par šo godu būt uzaicinājumam jūs uh, šeit informēt par uh, olbaltumu vielu deficītu Eiropas Savienībā. Es jau daudzus gadus uh, pie šā jautājuma strādāju kā uh, ekonomikas pētnieks eh, Francijas Zinātniskās pētniecības institūtā. Es gribētu pievērsties piecām tēmām, par, runājot par olbaltumvielu deficītu. Vispirms gribētu pievērsties tam, kā ir uh, mainījusies uh, šīm kultūrām atvēlētās prasības, tālāk platības tālāk par olbaltumvielu kultūru skatījumu starptautiskā mērogā, tālāk runāt par šo kultūru nozīmī eh, lobarībā Eiropas Savienībā, tālāk es arī vēlētos eh, pakavēties pie eh, noteiktiem pasākumiem, kas ir paredzēti veicot kopējās lauksaimniecības politikas izvērtējumu un reformas, un kas, pastāstīt arī, kas tiek darīts Francijā, lai stimulētu šo kultūru audzēšanu. Un eh, pēdējā punktā es centīšos arī pievērsties eh, tam, kādus instrumentus Eiropas Savienības līmenī varētu izmantot, lai stimulētu šo kultūru audzēšanu Eiropas Savienībā kopumā, ne tikai atsevišķās valstīs šajos grafikos ir atspoguļots tā, kā ir, tas, kā ir mainījušās platības, uh, uz kurām tiek audzētas šīs kultūras. Līdz 1993. gadam š, šo kultūru audzēšana ir izvērsusies plašumā, tad uh, līdz 98. gadam uh, ir bijusi stabilizācija. Uh, un pēc tam līdz 2005. gadam šīs platības ir ievērojami samazinājušās, piecu gadu laikā platības samazinājušās par 50%, un pēc tam 2009. 2010. gadā platību apjoms ir nedaudz pieaudzis. Ja mēs paraugāmies uz konkrētiem produktiem, tad uh, jāsaka, ka visas šīs izmaiņas ir eh, saistītas ar zirņu audzēšanu un tās samazināšanos. Un šeit, protams, audzēšanas apjoms eh, ir saistāms ar platībām. Eh, runājot par um, platībām, kas atvēlētas uh, lobaltumu kultūrām. Jāsaka, vēsturiski uh, Francija ir bijusi tā valsts, kas visvairāk ir audzējuši šādas kultūras, un 2009. gadā var konstatēt, ka trīs valstis - Francija, Spānija un apvienotā karaliste - katra uh, Uh, nodrošina 30% no šo kultūru apjomu. Tas ir, uh, ja mēs analizējam situāciju vecajās 12 dalību valstīs. Ja palūkojamies uz tām valstīm, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā pēc 1995. gada, tad šajās valstīs koplatība ir uh, šīm kultūrām 67 tūkstoši hektāru. Un kopš 98. gadā platības uh, uh, ievērojami sarūk. Dalību valstīs, kas ir iestājušās pēc 2004. gada, koplatības ir 180 tūkstoši, kur lielākais īstpatsvars ir Polijai, bet šeit arī mēs konstatējam stabilizāciju audzēšanas apjomos un um, pieaugums nav konstatējams. Runājot par Bulgāriju un Rumāniju, šeit um, platības tiek apvērs, aplēstas kā 23 tūkstoši hektāru. Tas ir salīdzinoši nedaudz. Ko mēs varam teikt? var konstatēt, ka jaunajās dalību valstīs, salīdzinot ar vecajām dalību valstīm, ražas ir diezgan zemas pirmās 12 eh, Eiropas Savienības dalību valstis nodrošina 76% platību un 86% pēc eh, šo kultūru eh, ražas. Kā izskaidrot šādu attīstību attiecībā uz ražošanas apjomu un platībām? Šeit ir darbojušies trīs faktori. Pirmkārt, kopienas regulējuma izmaiņas otrām kārtām uh, rāžas un rentabilitāte, un treškārt cēnu izmaiņas. Runājot par uh, reglamentāciju, tad laika posmā no 1978. līdz 92. gadam bija spēkā tāda sistēma, kas veicināja audzēšanu. Uh, šīm kultūrām uh, bija garantēta minimālā cena, un uh, tā šīs cenas bija piesaistītas uh, sojas cenai. No 1993. līdz 2003. gadam jāsaka, ka 93. gads ir tāds pavērsiena gads, vairs um, netiek piešķirta mainīgā uh, subsīdiju daļa, bet eh, gan tiek rēķināts uz eh, tonu pēc eh, reģionāliem mm, atskaites cipariem un ražas rādītājiem. Un līdz ar to atbalsta apjoms graudāgiem pakāpeniski pazeminās, sasniedzot līdz 9,5 eiro par tonu. Un e, kopš 2004. gada palīdzības apjoms tiek noteikts uz hektāru, un tā apjoms ir 55,6 eiro par hektāru, un līdz ar to cietējus no šādas sistēmas ir tās valstis, uh, kur um, ražas rādītāji ir augstāki, un ieguvējs ir tās valstis, kur uh, graudaugu ražas rādītāji ir zemāki. Runājot tālāk par ražām un to izmaiņām. Šajā grafikā augšējā līkne rāda eh, attīstību, kas ir bijusi um, Eiropas Savienība. Uh, šeit var redzēt, ka ietekme negatīvāka ir bijusi uh, zirņiem. Uh, un, uh, ja mēs paraugāmies uz, uz uh, kviešiem, tad mēs redzam, ka, ka Uh, ko mēs varam uh, konstatēt, ka Eiropas Savienības iekšienē ražas apjomi dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi. Francijā šis rādītājs ir uh, par 45% augstāks nekā vidēja rādītājs savienībā. Apvienotā karalistē e, līmenis ir nedaudz virs vidējā, Vācijā nedaudz zem vidējā, bet Itālijā un it īpaši Spānijā šie rādītāji ir ievērojami zemāki par vidējo. Un mēs e, pēdējo e, gadu laikā konstatējam, ka Francijā, nē, es atvainojos, ka Spānijā šīs platības pēdējo gadu laikā tiek paaugstinātas. Un uh, šādu platību palielināšana ir konstatējama valstīs, kur ir zemas ražas. Bet katras valsts iekšienē var arī konstatēt to, ka a, uh, attiecība starp zirņiem un a, uh, kviešiem a, samazinās. un lai, mai, lai kompensētu šo uh, ražu atšķirības starp kviešiem un zirņiem, vajadzētu, lai zirņu cena būtu par 45% augstāka. Šajā grafikā var redzēt uh, vidējās cenu izmaiņas pa gadiem, pa sezonām. Un šeit var redzēt, ka zirņu cena vienmēr atrodas vidē, vidū starp kviešiem un soju. Ja mēs paskatāmies uz cenu attiecībām starp zirņiem un kviešiem, tad var redzēt, ka eh, nekad netiek sasniegts eh, līmenis 1,4, kas būtu vēlams, lai varētu kompensēt atšķirību uh, ražu ziņā. 2006., 2007. un 2007. 2008. gadā sezon, ra, sezonā ir ļoti augstas bijušas kviešu cenas, bet ļoti zemas zirņu cenas, un tā rezultātā šī kultūra vēl ir zaudējusi savu konkurētspēju. Runājot par to, kas nosaka cenu olbaltumu kultūrām, jāsaka, šīs uh, cenas nosaka pieprasījums pēc lobarības, un pēc tam šīs cenas tiek novadītas līdz lauksaimniekiem. Cenas tiek koriģētas, ņemot vērā arī izēvielu cenu, un arī e, ir atkarīgas no kompleksajām, kompleksajiem eh, labdarības produktiem un pārtiks produktiem, ko ražo pārtiks rūpniecība. Un eh, šeit eh, varētu izstrādāt vienādojumu, kur ir noteikta attiecība starp kviešu un sojas cenām. Un uh, šis uh, vienādojums atspoguļo šo trīs produktu enerģētisko un olbaltumu vielu saturu. Um, standarta zirņi tiek izmantoti uh, Uh, lobarībai, bet ir arī dzeltenie zirņi, kas tiek izmantoti cilvēku pārtikā, un šeit ir cenu atšķirības, un tās ir noteiktas uh, pēc tā, kāds deficīts uh, pastāv lielajās importētāju valstīs, tādās kā Indija, Pakistāna, Ķīna, Ēģipte, un arī at, tā šīs cenu svārstības ir noteikts ņemot vērā, kādu konkurenci īsteno Kanāda un ASV. Aplūkojot olbaltumu vielu kultūru starptautiskā kontekstā, varam konstatēt, ka šīs kultūras ietilpst uh, Uh, saimē, kur ir pārstāvēt gan uh, graudaugi, gan eļas kultūras, kas ir savstarpēji saistītas pārtiks vielas, kuras var viena otru aizstāt. Un, ja mēs runājam par kopējo uh, ražošanas apjomu. Šeit ir 2,8 miljārdi tonu, no kuriem 1,2 miljārdi tiek izmantoti cilvēku pārtikai un 1,1 eh, tiek izmantots uh, lobarībā. Un uh, lai iegūtu uh, vienu kilogramu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu ir nepieciešama 3,2 kilogrami uh, augu izcelsmes olbaltumvielu. Un uh, ņemot vērā demografisko uh, attīstību, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu tiek arvien vairāk patērēti. Un uh, vēl viens svarīgs punkts ir jāuzsver, tas ir uh, sojas uh, ar vien pieaugošā nozīme. Uh, tātad sojas pupas tiek patērēts kā 69% no visas šīs kultūras spektra tā šīs patēriņš ir pieaudzis gan Dienvidamerikā, gan Āzijā, un pēdējo gadu šīs pieaug, pēdējos gados šis pieaugums ir īpaši straušs par 54%, uh, tas ir pieaudzis un ir valstis, četras valstis, kuras uh, nodrošina 68% patēriņu, un tās ir Ķīna ar 37 miljoniem tonu, Eiropas Savienība 31 miljoniem miljonu tonu, pēc tam ASV un Brazīlija. Bet viss uh, pārsteidzošākais ir tas, cik strauja uh, evolūcija ir notikusi Ķīnā, kur šis patēriņš ir pieaudzis par 100% pēdējo desmitgādu laikā. Un uh, Brazīlijā šis patēriņš ir pieaudzis par 84%, bet Eiropas Savienībā un ASV šis temps ir daudz zemāks, attiecīgi 6% un 1%. Tātad mēs varam teikt, ka tāds nobriedis tirgus, ka Eiropas Savienība, kas ir diezgan stabils uh, attīstīts tirgus, tas vairs nav tik interesants eksportētājiem, daudz interesantāks ir Āzijas tirgus, un tieši tādēļ Eiropas Savienība atrodas diezgan neizdevīgā situācijā, lai nodrošinātu savas uh, kvalitātes prasības, ir tīpaši runājot par to, uh, lai tās nebūtu ģenētiski modificētas kultūras, lai būtu uh, Uh, no skaidra uh, produktu izcelsme. Un tādēļ šīs uh, cenas mums arvien augstāks varētu būt. Tālāk runājot par sojas pupām, šīs attīstība ASV nav vairs tik strauja bet uh, galveno pieaugumu nodrošina Argentīna. Runājot par lobarību Eiropas Savienībā. Šeit ir virkne pavat elementu. Šeit ir, mēs runājam par 280 miljoniem tonu. Ir tādi aptuveni aprēķini, ka 100 eh, miljonu tonnas tiek izmantot lielopiem, 100 miljonu tonnas eh, cūkopībā un 70 eh, miljonu tonnas putnukopībā. Un uh, lielā va, vairumā šeit tiek izmantotas uh, izmantoti graudaugi un uh, attīstība ir diezgan uh, stabila un uh, ražošanas apjoms pieaug ļoti lēnām šeit uh, ir uh, runa par to, ka tiek izmantot atkarībā no uh, cenu svārstībām dažādi produkti, kas viens otru aizstāja uh, lobarības maisojumos. Tagad uh, par to. Uh, ka jānorāda, ka neatkarīgi no ražošanas apjoma Eiropas Savienībā nekad nav bijušas problēmas ar olbaltumvielu kultūru izmantošanu. Vienmēr šie eh, produktu daudzumi ir eh, tikuši izmantoti un, ja, un vienmēr ir bijis arī produktu imports ja mēs parūkojamies, palūkojamies uz bilanci, kāda ir savstarpējiem aizvietojumiem produktiem, kas nodrošina olbaltumus, tad uh, nākas konstatēt, ka runājot par resursiem kopš gaļas miltu izmantošanas pārtraukšanas, uh, Eiropā par 50% ir atkarīga no rapša miltiem, tāpat tiek izmantotas uh, arī um, salpuķes un, un tāpat tā uh, tiek izmantota soja un uh, runa un uh, olbātumvielu kultūras nodrošina tikai 2% procentus. Ja mēs runājam par sojas aizstājējiem, tad deficīts šeit ir 36 miljoni tonu, un ja tos pārēķina platībās, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība importē 17 miljonus hektāru uh, olbaltumu vielu kultūru platību izteiksmē no Dienvidu Amerikas valstīm. Šeit uh, mēs uh, varam uh, izvērtēt starptautisko situāciju. Mēs esam izsekojuši olbaltumvielu kultūras ražošanas situāciju līdz 2008. gadam un pārskatot uh, kopējo lauksaimniecības politiku, uh, padomes regula 73 2009, uh, tad ir paredzēts, ka līdz 2012. gadam dalību valstīm ir tiesības izmaksāt atbalstu olbaltuma kultūrām apjomā 55,57 eiro par hektāru. Un tāpat maksimālā garantētā platība ir noteikta kā 1,6 uh, miljārdi hektāru. Tātad šis, šī regula rada draudus šo kultūru audzēšanai nākotnē, jo šīs atbalsts 55,57 eiro uz hektāru jau nenodrošināja nepieciešamos ražošanas apjomus. Var būt, uh, ka pretstat šim uh, vispārējām principām 68. regulas punktā ir paredzēts specifisks atbalsts noteiktos gadījumos. Un šeit ir trīs punkti uzskaitīti. Pirmais noteiktiem lauksaimniecības veidiem, lai nodrošinātu vides aizsardzību un uzlabošanu. Otrais ir trešais punkts, lai uh, uzlabotu lauksaimniecības produktu pārdošanu, un piektais punkts parāds, ka noteiktiem lauksaimniecības ražošanas veidiem uh, piešķirt atbalstu, ja tie nodrošina vides un lauksaimniecības uh, ieguvumu. Un uh, šeit uh, at, atbalsta apjoms ir ierobežots, to pieskaņojot peļņas zudumam, kas rodas šo darbību veikšanas rezultātā. Un pour les aides ne faisant pas partie de la boîte verte qui est une, <clears throat> une sous-limite de 3,5 kas attiec uz uh, to sastāvu, kas atrodas ārpus vietējā uh, noteiktā zaļās kastes, tad uh, tas pārsniedz nedaudz, tātad 5%. Bet tagad runāt par Franciju. Par to, kas darīts Francijā pēdējā laikā. Uh, ir pieņems lēmums uh, reaktivizēt proteīna kultūru audzēšanu, tātad par intensificēt šo audzēšanu. Un šāds lēmums tika pieņems pēc vides samita. Uh, Un tāpat arī tā daļa no programmas, kas saucās Objective TR 2020. Un šajā programmā ir pieci konkrēti apakšmēķi. Pirmkārt, samazināt fitosanitāru produktu izmantošanu, tālāk sekmēt um, to, lai um, lauksaimniekās saimniecības uh, saimnieku kopēties vai iespējas ilgspējīgāk. Un tāpat arī pielāgot dažādas prakses konkrētām terito teritorijām, reģioniem. Runājot par proteīnu, bolbotumvielu, um, kultūrām. Tātad, eh, pirmkārt, eh, vajag sekmēt kopienas atbalstu, tāpat eh, mēģināt nodrošināt proteīnu kultūru rotāciju, tāpat arī sekmēt inovācijas un pētījumus no Eiropas fondiem, un tāpat arī sniegt labāku atbalstu tiem sektoriem, kas izmanto lobotomielu kultūras pārstrādēm. Lūk, tik tā par Francijā pieņemtajiem pasākumiem. Tagad. Um, kas attiec uz saikni starp uh, ražotājiem un izmantotājiem. Tad jāstiprina šī saikne. Un šai sakarā 20, 2010. gadā ir izstrādāti divi pasākumi. Pirmkārt, tiek sniegts papildus uh, atbalsts protīna olbaltumvielu audzētājiem 39 uh, miljonu eiro. Ir šis kopējais atbalsta apjoms. Tāpat tiek sniegts atbalsts arī um, ražošanas diversifikācija, daudzēšanas diversifikācija. Un š, š, tātad šī atbalsta ietvaros, um, tātad uh, var nodrošināt to 70% no um, tātad uh, kopējām izmaksām, varētu tikt slēgta no, no tātad uh, Eiropas līdzēkļu puses, bet, protams, tur ir papildus priekšnoteikumi, kas ir jāizpild, lai varētu pretendēt uz šo atbalstu. Jā, nu. Jāzimās ir vismaz 5 gadus saistības arī tātad, lai pārēj pretendētu uz eh, šī atbalsta saņemšanu. Un kāds tad bija šī plāna sākotnējais rezultāts? Kāda ietekme ir vērojama? Laika posmās ap 9 un 10 gadu ražošana ir um, palielinājusies par 92%. Uz viņiem, piemēram, šis palielinājums ir vairāk kā simtprocentīgs. Pārējā Eiropas Savienībā šī attīstība bija bijusi daudz um, kuslāka, no 1 līdz 8 procentiem mēs redzam šis pieaugums, tikai bijis, ja mēs runājam par platību pieaugumu. Un nestoties to, kopējā raža ir kritusies, uh, tomēr uh, obaltam jau ražošanas apjoms pieaudzis par 590 tūkstošiem tonu. Un um, Tad šī tendence tiešām ir interesanta. Tas nozīmē, ka valsts līdzekļi tiek izmantot efektīvi. 39 miljoni eiro bija nepieciešama tām, lai paaugstinātu šo ražošanu. Tātad, ja mēs runājam par savas ekvivalentu, kas par 0,45 miljoniem uz tonu, līdz ar to šīs maģinālās izmaksas ir aptuveni 88 eiro uz tonu. Tas ir krietni zemāk nekā tad, tad, sojas um, produktu izmaksas. Kopienas atbalsts 55,57 eiro uz hektāru. Tika um, paaugstināts par 24 eiro uz tonu. Tātad, ja mēs uh, sareiķinām kopā kopējās izmaksas, um, tad šis kopējais eh, atbalstam ir zemāks nekā kopējās izmaksas, un līdz 12. Eh, gadam mēs, līdz 10. gada beigām mēs faktiski spēsim sasniegt to mērķi, kas tika sākotnēji izvirsīts 2012. gadam. Un kā tad ar eh, kopienas līmeņa instrumentiem un risinājumiem? Nu, problēma šeit ir tāda, ka ir nepieciešams Eiropas līmenī sākumā nodrošināt pietiekami būtisku kritisko masu, kas nodrošinā to, ka gan uh, audzētāji, gan ražotāji, gan pārstrādes nozari spētu reaktivizēt tirgu kopīgiem spēkiem. Šī kritiskā māsa ir nepieciešama Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka normālie tirgus mehānismi spēj adekvāti strādāt. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt nozarei augstāku drošības līmeni. Ir jānodrošina tas, ka ir pieejami jauni pētījumi par dažādām kultūrām, arī par uh, ilgspējīgām saimniekošanas uh, metodēm šajā nozarē. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt uh, to, ka cēnu svārstības būtu mazāks, un arī, lai līguma attiecības dažādu nozares darbinieku starpā būtu caurskatāmāks un uh, eh, prognozējumāks. Noslēgumā, kā tad instrumenti pēc uh, mūsu domām varētu būt nepieciešami situācijas uzlabošanai? Nu, pirmkārt, tātad īslaicīgs atbalsts uz hektāru obaltumvielu kultūra aukiem, lai kompensētu uh, to, kādas ir tātad cenas svārstības un atšķirības starp uh, ražošanas pašizmaksām un pārstrādes izmaksām. Un šeit ir nepieciešama papildus uh, pētījuma un inovācijas. Un cerams, ka šo inovāciju rezultāti būs uh, sekmīgi. Un ka, iespējams, ka jaunu kultūru izveide, selekcija varētu uzlabot situāciju. Tāpat nepieciešams celt um, informētību, sabiedrības informētību par uh, šo kultūru ilgspējību, par viņu vidas nozīmi. Un līdz ar to ir jā, jāveicina tas, lai zem, tad lauksaimnieki savos aprēķinos par, par izmaksām e, ietvērtu arī vīdes aspektus, tād, kādus e, sevī nes e, obaltumvielu kultūru izmantošanu. Tāpat nepieciešams paaugstināt sabiedrības informētību par obaltumvielu kultūru nozīmi lielopu audzēšanām, tātad um, gaļas sektoram. Un ir nepieciešams panākt, lai sabiedrības uh, interesētība šajā jomā uzlabotos. Un nu, problēma tāda, ka nepieciešami papildus instrumenti, olbaltumvielu uh, kultūru, cenu indeksācijai un, un, un uh, pārskatāmībai. Un Francijā mums šāds mehānisms ir un būtu nepieciešams, lai sektora nozars organizācijas šāds instruments izstrādātu arī Eiropas lietotājiem. Tad nepieciešams, lai paši lietotāji piedalītos šādu instrumentu izstrādē. Ņemot vērā to, ka šis tomēr tāds um, ilgtermiņa tirgus. Un šis indeks uh, dot iespēju ražotājiem un audzētājiem sekmīgi prognozēt, prognozēt nākotnes tirgus. Mēs zinām, ka, secīsim, rudzēm un citām kultūrām šādi indeksi pastāv, bet uh, ne visiem tātad kultūra augiem šādas lietas ir. Tā par diversifikāciju un papildus izmaksu kompensēšanu. Tā arī būtu apsveicama doma. Tāpat arī ražu apdrošināšana varētu būt noderīgs elements kopējā mehānismā. Un kāda varētu būt gaidāmie plusi vid, no vidas viedokļa raugoties sākumā? Ilgspējīgās attīstības eh, komisariāts ir Te nākomisriāts ir veids pētījumu, kur rezultāts laiz klājā pagājušā gada decembrī. Un nu, viens no rezultātiem tāds, ka tad, tad um, nav, nepieciešama, nu, nav nepieciešams papildus uh, um, minerāla mēslošana šīm kultūrām. Nu, ka, tātad uh, arī uh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas samazinās vai kāds veids šād, šīs te kultūras. No tie visi ir iegūmi. Mēģināšu būt uh, pēc iespējas lakoniskāks, tad, tad faktus jūs arī redzēt. Mēs varam um, paaugstināt uh, ražu. Tad pat labāk vidējais uh, ražīgums ir 5 tonnas uz hektāru Eiropas Savienībā. Un Francijā tas nozīmē 8 miljonus tonu olbaltumvielu kultūru, kas ir liels paaugstinājums par te, te vai 5,7 miljoniem tonu no 2008. gada. Un tas ir 2,7 tonnas no sojas ekvivalenta, kas aizstās, aizstāja 3,8 miljonus importēto produktu. Lūk, tik tālu par šo paaugstinājumu. Un nu, tālāk, kas attiecas uz cenu svārstībām. Šīs svārstības var attiecīgi nākotnē pazemināties, izmantojot šos instrumentus. Un eh, tas ir vēl viens no tādiem aspektiem, pēc kā būtu jāteicās, tad šīs cenu svārstības ir jānovērš. Un eh, lobotomielu kultūras atbilst ļoti daudziem tātad, eh, noteikumiem, var, tātad bioloģiskai lauksaimniecībai tās atbilst un nav nepieciešami ģēmo. Uh, Tāpat eh, tās nodrošina daudz augstāku proteīna autonomiju tām saimniecībām. Tad tie visi ir sekmējuši faktori. Tālāk, eh, runājot par agronomisko potenciālu Eiropas Savienības eh, lauksaimniecībā aizmedošajām zemēm, šis potenciāls diezgan augsts. Un tāpat arī mēs runājam par um, lobarības uh, sektoru, tātad arī šeit ir diezgan liels uh, pilnveidošanās iespējas. Paldies! Lielas paldies uh, mūsu ekspertiem, Dronkungam! Paldies par šo interesanto ieskatu! Jūs neicāt mums ļoti daudz noderīgas informācijas, ko varēsim likt aiz auss un pārdomāt. Un tagad došu vārdu trešas kundzei. Lūdzu, jums vārds, bet uh, Varbūt jūs varat izteikties pēc iespējas lakoniskāk, jo mums ir nepieciešams atstāt laiku diskusijām. Paldies priekšstādātājiem, dāmas un kungi, dodiet man būtiski sekundīt laiku, lai es sagatavotos prezentācijai. Tātad vēlreiz paldies un uh, um, sveicināt visi. Pirmkārtām es vēlos uh, pateikties jums Tāpat arī struktūrā politikas un kohēzijas departamenta uh, ģenerāldirektoram par uzveicinājumu. Es atcēlos NDP, šeit strādāju Lauksaimniecības institūtā, kas ir valsts pētījuma centrs Itālijā. Un esmu saņēmusi šo uzdevumu, aicinājumu izstrādāt ziņojumu par to, kā tad izmaiņas uh, labotumvielu sektorā, un sevišķi kopējas lauksaimniecības eh, politikas pārskats ir eh, ietekmējis eh, šo kultūru audzēšanu Eiropā. Citiem vārdiem sakot, es mēģināšu saistīt ražošanas pusi ar audzēšanas pusi, tātad ar lauksaimniekošanas nozari. Un šādā kontekstā mēģināšu identificēt, kādas varētu būt uh, politiskās iespējas, politiskie instrumenti, ko mēs varētu piemēram patreizajā plānošanas posmā, kā arī 2013. gada gadā plānotajā pārskata kontekstā. Kā mans kolēģis iepriekšējā prezentācijā norādīja, viņš minēja virkni faktu un, un skaitļu par to, kāda mainīsies situācija attiecībā uz kultūru audzēšanu Eiropā. Es vēlos pieskārties konkurences jautājumiem, gan kultūra, tātad kultūrā audzēšanai, gan, gan lopaudzēšanai, gan arī iespējamiem politiskiem risinājumiem. Uh, Un mēģināšu tiešām būt lakonisks savā prezentācijā, kā to aicināja priekšsēdētājs. Tātad eh, pēc 2003. gada reformas, tātad eh, KP vidusposma reformas, ir notikuši diezgan būtiskas um, reģionāls izmaiņas attiecībā eh, uz dažādu kultūru audzēšanu. Bija diezgan daudz eh, tādu reģionu Eiropā, kur ir noteikts ievērojams šo kultūra audzēšanas samazinājums. Mēs šeit tad, tad redzam sarkanā krāsā tās tie reģioni, kur krietnī pazinājušās, eh, tātad pazinājušies šie apjomi, zaļā krāsā tie, kur palielinājušies. Nu, kāpēc šīs atšķirības tajā es varbūt tik ļoti neizdzināšos šobrīd? Man šķiet, ka mans kolēģis ar pietiekam daļinīgi paskaidroja, kas un kādēļ ir noticis. Tāda mans puses vien tikai statistika. Bet uh, dažādi pētījumi par to, kas noticis pēc 2003. gada reformas, liecina par to, ka faktiski šī reforma neko daudz neietekmēja lauksamnieku izvēli. Bet kas notika pie tas, ka, ka mainījās konkurences eh, situācija tirgu un līdz ar to radās lielāks institīvs eh, aizstāt noteiktas kultūras un audzēt citas. Šajā mazāk mazajā krāsainajā diagrammā tagad nedaudz izplūdusi, bet, eh, ja jūs ieskatīsieties tajā, tur es mēģināju skaidrot to, kā tad ir lauksaimnieku viedokļi par to, kādēļ ir mainījusies eh, situācija tirgu un kāpēc pat laba Eiropā tiek audzēts mazāk olbaltumvielu kultūru. Tas ir bijis faktiski Eiropas eh, komisijas pētījums, kur rezultāts jūs šeit redzēt, šis pētījums tiek veikts veicot pārunas ar, ar zemniekiem viņu saimniecībās. Un 65% zemnieku uzskata, ka mainot uh, kompensāciju par, uz, uz hektāru, tāpēc ne tādu, tādu 45% faktiski satvainojas zemnieku, ka šī kompensācijas mehānisma maiņa nav būtiski ietekmējusi viņu izvēli un līdz ar to arī attiecīgo kultūru audzēšanu. Bet uh, pa valstīm tomēr liels atšķirības. 45% nu, ir vidējais rādītājs, bet, eh, ja mēs skatāmies pa, eh, pa valstīm, nu, piemēram, Vācijā šī atšķirība ir, eh, ir krietni savādāka. Un, un 54% uzskata, ka maksājuma pamata, um, valsts maksājuma izm, izmaiņa arī bija viens no spēcīgi ietekmējušiem faktoriem, kas, iet, kas ir ietekmējis viņu izvēli. Un šeit mēs redzam, ka proteīnu kultūru audzēšana faktiski sniedz ekonomiskas priekšrocības. Tad iespēja arī nodrošināt kultūru rotāciju. Un um, nākotnes cenas, protams, ir, ir arī būtisks faktors. Un, uh, un arī izmaksas uz hektāru. No 95 un, attiecīgi, 15% zemnieku um, uzskata, ka maksājumi uz, uz hektāru no vienas puses un, un, un atbalsta maksājumi no otras puses arī ietekmē šī izvēle. Līdz ar to 2003. gada reforma, un to norādīja arī mans kolēģis iepriekš, nav kā tāda ietekmējusi obaltumvielu kultūru audzēšanu tā nav devusi arī, arī negatīvu impulsu. Vai, vai jāsaka, ka konkurences situācija īpaši nav ietekmējusi, ja vienīgi plānājas atsevišķu sektoru iniciatīvu kaut citas kultūras. Nu, skatīsimies, kā tad ietekme atstāja šī reforma uz um, lobarības audzētājiem. Ja? un attiecīgi labrības sektori. Pirmais secinājums ir tāds, ka pēdējo trīs gadu laikā ir notikusi diezgan ievērojama krīze, tātad cīņa kautēšanas sektorā Eiropā. Izaugsmes mārža piensaimniecības sektorā bija uz pusi mazāka nekā 2008. gadā, tad, tad pagājušā gadā, 2009. gadā. Kas attiecas pašu ražošanu, tad mēs redzam, ka arī šeit ir krietni pasliktinājusies konkurētspēja šajā sektorā. Pēdējos trīs gados ir krietni pieaugušas izmaksas, gan eh, um, enerģijas eh, izmaksas, gan um, arī loparības izmaksas, bet savukārt uh, cenas nav tam, tam sekojušas, varbūt tik cieši līdz, un līdz ar to ražotājiem zaudē, zaudējumi. Dzīvnieku audzēšana sastāv 44% no, no fermu pievienotās vērtības, tātad gandrīz pusi no šīs pievienotās vērtības. Un uh, lobarības eh, iegādes izmaksas eh, atstāja ievērojumu ietekmi. Tātad 54% no, no kopējiem, kopējām izmaksām sastāv tieši lobarības iegāde. Lobarības patēriņš. Tātad eh, pa 60% tiek, tiek sakts no pašas, pašā fermā audzētās produkcijas, un 40 līdz 49% tātad nāk no, no citurienes. Tiek iepērkts, tiem vārdiem sakot. Pat labāk šādu labdarības ražotāju ir nedaudz vairāk kā 4000 Eiropas Savienībā. Šie dati nāk no profesionālās asociācijas. Un kā mans kolēģis sacīja, labrīt ražošana Eiropā. Ir samazinājusies. Pēdējo astoņu gadu laikā aizvien lielāku lomu ieņem tādas ražotāju valsts kā Ķīna un citas. Tātad importa apjoms ir krietni pieaudzis. Un tagad par politikas instrumentiem, kurus varētu izmantot situācijas uzlabošanai. Uh, innanzi... Mēģināšu tiešām būt lakoniski, lai kolēģiem būtu laiks uh, rezumējumam un debatēm. Dažādi pētījumi liecina par to, ka KLP nav, KLP reforma nav sekmējusi un stiprinājusi doto nozaru un sektoru pats tirgus un šī tirgus atvēršana arī ir krietni ietekmējusi situāciju. Un, un uh, sektors, kuros ir zemāka raža, tātad vājāka raža, šie sektori pārstāv šaucē. Starptautiskais tirgus ir ienācis šajā nozarē. Un līdz ar to cena ir noteicošais faktors lēmumu pieņemšanai par to, vai audzēt vai neaudzēt noteikti kultūra augus. jo sevišķi tiem, kas strādā dzīvnieku audzēšanas sektorā un, un kur proteīna kultūras ļoti bieži kalpo kā lobarība. Tālāk ir nepieciešami tātad, tā, eh, tādi instrumenti, kas varētu uzlabot konkurētspēju. Es atvainojos par to, ka šo nākamo slaidu varbūt ir grūtāk izlasīt, bet eh, šeit tātad ir kopsavilkts eh, svarīgākās politiskās tātad, iespējas, instrumenti, uh, kas varētu tikt izmantot situācijas uzlabošanai. Jūs redzat, ka šeit es izstāvu trīs eh, kategorijas. No vienas puses te jāņem vērā to, kāda varētu būt KLP pēc 2013. gada. No otras puses jāņem vērā arī tie ierobežojumi un situācijas īpatnības, kuras es raksturoju pirms brīža. Iedzinoties šajās eh, manas prezentētajās opcijās, jūs ievērosiet, ja kā tad ir galējie mērķi, ilgtermiņa mērķi, kādus varētu sasniegt, panākt, izmantojot šos uh, instrumentus, tā pirmkārtām KLP pēc 2013. gada. Šīs politikas mērķis būs nodrošināt uh, pārtikas drošību, pašpietiekamību, uzlabot arī lauku sociālo vērtību, ekonomisko konkurētspēju un vides ilgspējību. šie mērķi gan jāsaka, ka ne, allaž eh, iet roku rokā un iespējams zinām komplekti. Tātad taš eh, no šiem mērķiem var būt nedaudz pretrunīgi. Un ir eh, apzinās, ka noteikti politiskie mērķi un šo mērķu nospraušana var negatīvi ietekmēt citu mērķu sasniegšanu. Trīs svarīgākās jomas šeit, tātad iespējamiem intervences pasākumiem. Pirmkārt, mēs vēlamies izvairīties no tā, lai lai tātad eh, cieņa kaucēšanas jomā būtu liels eh, svārstības, kas eh, pamatotos uz, kā pamatā būtu svārstības starptautiskā tirgu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams zinām instrumenti riska pārvaldībai un arī ienākumu stabilizācijai. Tie ir svarīgākie instrumenti, kas būtu nepieciešami šī mērķa sasniegšanai. Citiem vārdiem sakot, nu, risku var pārnest uz finanšu tirgiem, risku var pārnest uz uh, apdrošināšanas tirgiem. Lai tāpat arī var tāda pārnest šo risku uz eh, tādu savu kredītu sistēmu um, vai um, kādu noteiktu banku sistēmu. Kāds tur būs seks uh, šādai struktūrai? Un tas ir jautājums. Un tā pārnesot uh, risku uz finanšu tirgiem, izmantojot tā, uh, tādas instrumentus kā tā sauktie future, Un nu, tad eh, rodas spekulāciju iespējas. Tātad ir ko. Jo tā cenas noteikti vairs nevis tirgus dalībnieki, bet dīleri. Tātad eh, šo future tirgotāju. Un viens veids, kā to atrisināt, eh, atrisināt varētu tātad būt cenas vārstību izlīdzināšana Un uh, tirgi, kuros nepastāv šīs future iespējas, nu, varētu diversificēt tirgu, tā tad uh, nodrošinot līdz ar to produktu konkurences līdz, līdzvērtību, līdztiesību. Otra iespēja, kā es sacīju, būtu pārnest risku uz eh, apdrošināšanas uh, tir tirgiem. Eiropā šāda praksa pastāv, un līdz ar to pastāv vairākas opcijas, kā to organizēt. Bet, nu, tas, protams, arī paceļ jautājumu, kas tad um, būs ieguvējis šādā gadījumā. Ja mēs eh, sekmēsim to, lai, ka apdrošināšanas kompānijas iesaistās šādos darījumos, nu, tad, protams, um, tas uh, izraisīs arī zināmas sakas. Proti, ir rastos tirgus, kurā nepieciešams stingrāks monitorings. Nu, piemēram, Spānijā šāda sistēma Un uh, tas labs piemērs, jo, jo šajā apdrošināšanas schēmā piedalās arī valsts sektors, trim vārdiem sakot, uh, valsts no savas puses tur rokas pulsi, tā sacīt, un, uh, un sako līdz tam, kā šī apdrošināšanas sistēma darbojas. Arī Kanādā ir līdzīga sistēma, Agri Invest, Agri Stability sistēma kas eh, ir arī Kanādas valdības izveidot finanšu instrumenti, ar kur palīdzību tātad eh, lauksaimnieki, saimniecības investē šajos instrumentos eh, un tādēļ stabilizē savus ienākumus, izmantojot tādus ļoti tādu, tādu, īpašus kontu tipus, kas tiek izveidot speciāli šim, šim, šim nolūkiem. Un tātad šajā kontā tiek uzkrāt naudu, un tas stabilizē ienākumus. Tā ir vēl viena iespēja, ko, ko izmantot, bet, eh, protams, šādā gadījumā augstniekiem jāapzinās, ka, nu, ka pavēlt jau nekas nenāks tā sacīt. Tālāk nākamais moments, kas jāņem vērā, runājot par šiem stabilizējušiem instrumentiem, ir tāds, ka riska pārvaldībai. var izmantot finanšu inženērijas eh, mehānismus. Tos var izmantot ne tikai investīcijām, bet arī eh, tām, lai stabilizētu ienākumus no noteiktā nozarē. Lauku attīstības eh, politikas otrajā pīlārā 2006. gadam ir īpašas normas par finanšu inženieriju. Patreiz attīstības fāzē šie pasākumi, protams, vairs nav piemērojami. Tad tie vairs nav pieejami lauka attīstības eh, politikas ietvaros, bet eh, iespējams, ka šādu garantiju fondu nākotnē atkal varētu realistiski izveidot. Nākamais mēģis tātad panākt to, lai dzīvnieku audzēšanas nozara atkal kļūtu par eh, konkurētspējīgu starptautiskā līmenī Eiropā. Šajā mērā to, ka Eiropā bieži vien spēkā ir citi noteikumi un standarti produkcijas kvalitātei. Tie pieprasa arī ļoti specifiskas laborības izmantošanu, piemēram. Un eh, tādēļ, lai uzlabotu situāciju šajā nozarē, ir nepieciešams eh, izsvērt to, kā, kā tad eh, tā konkurence, kuru jāsastopas Eiropas lokopiem, kā šo konkurentu konkurences jomu varētu sekmīgāk reglamentēt. Piemēram, ja šās noteikuma attiecībā uz ģēmo izmantošanu kombinētās labbarības ražošanā, tad tas, protams, var novest pie cenu atšķirības. Un nu, tad ir jāraugās, ka nodrošināt Eiropas laukopības eh, konkurences uzmantošanu, ņemot vērā šos reglament, eh, reglamentīvos ierobežojumus. ierobežojumus. Un eh, līdz ar to jārunā par to, ka jāatrod ir kompromiss starp konkurenci no vienas puses un ilgspējību no otras puses. Nu, protams, šī, šis kompromiss ir tāds šķietams un uh, relatīvs, jo, ja mēs izveidojam pietiekam labu atbalstu sistēmu kvalitātei un uh, bioloģisko produktu uh, atbalstam, tad um, tas jau būs daudz. Tāpat nepieciešama labāka informācija patērētājiem. Vakar lasīju avīzē, ka Federāla tirsniecības komisija, kas ir ASV patērētāja aizsardzības nozīmīgākais, nozīmīgākā institūcija, ir pieņēmusi tās augtās eh, zaļās vadlīnijas, kas dos iespēju patērētājiem uh, efektīvi un ātri gūt informāciju tādā produktu labirintā. Šādu produktu ir ļoti daudz, kas tiek aprakstīti un, un statīsim, mārķēti kā vidē draudzīgi un zaļi produkti. Nu, līdz ar to ir tiešām nepieciešams efektīvs informatīvs instruments, kur palīdzību patērētāji varētu pārliecināties, ka tiešām ir vērts eh, izvēlēties eh, šo konkrēto produktu. Nu, var izstrādāt arī dažādas maķējuma veidus, tātad no ģēmā brīva pārtika sacīsim, vai zaļā pārtika un tā tālāk, šāds institīvs arī pazīstams. Tas viss nāks par, par labu ražotājiem. Un tas arī sekmēs to, ka uh, lopaudzētāji aktīvāk izmanto uh, olbaltumvielas saturošās kultūras. Un visbeidzot, Ir jāuzlabo arī pašas lopkopības eh, nozares eh, funkcionēšana, šī te ķēde, kā strādā nozara. Ir vajag dažādi pētījumi par šo jomu. Bet, protams, eh, ir jāturpina investēt papildus pētījumos, lai atrastu inovatīvas risinājumus, kā varētu uzlabot uh, lokopības sektora funkcionēšanu Un nu, nepieciešams panākt, lai tas viss ir tik balstīts uz tādas līgumiskas bāzes. Olbatuma uh, bioprodukti nav nišas produkti, kuriem nav nepieciešams uh, inovācijas un, un pētījumi. Nav tā, ka šiem pr produktiem būtu konkrēta um, tirgus niša un, un, un daļa. Un līdz ar to tas nozīmētu, ka šiem produktiem nav nepieciešams papildus uh, um, inovācijas un pētījumi nebūtu nē, šīs inovācijas, kurš otrādi ir ļoti nepieciešams. Tāpat arī līguma ar uh, nozares pārstāvjiem, nozares uh, organizācijām, līguma attiecības šo partneru starpā nav pietiekami noregulētas. Tas, ka šis sektors nav efektīvi organizēts, nu, ir tieši šo līguma attiecību trūkuma rezultāts, un tas nāk par sliktu gan ražotājiem, gan um, patērētājiem. Līdz ar to es saulēcīgi gādāju par to, kā tad instrumenti varētu stiprināt sektoru organizāciju. Pat labam šī otrā pīlāra ietvaros eh, notiek eksperiments, kā optimizēt investīcijas visas ražošanas ķēdes eh, posmos, kas varētu kalpot kā tāds eh, eksperimentāls modelis, ko nākotnē var izmantot citi. Un, protams, nākotnē būs jābūt vairāk uh, uzmanības arī dažām maksājumu modeļiem un, un saulēcīgumam un tam, kā notiek naudas plūsma caur saimniecībām, kā dažādi līguma tipi var tikt izmantot tā tālāk, un tas bieži vien arī būtu labs instruments. Nu ko, tik tā mana prezentācija, es atvainojos, ja runāju varbūt nedaudz pārāk ātri un, un pārāk ilgi tomēr, bet eh, ceru, jūs, ka informācija bija noderīga. Paldies! Tack så mycket! Och nästa talare är Palsēns kundze tagad runā. Paldies. Nākamais runātājs ir mūsu referents Hauslēn kungs. Lūdzu, jums vārds. Jā, es darf esmu gan. Paldies. Sākumā vēlējos eh, sirsnīgi pateikties ekspertiem par saistošajiem ziņojumiem. Tātad paldies Pēskas kungam un kundzei un drona kungam. Nu, jūs patiešām mūs iepazīstināt ar ļoti nozīmīgiem faktiem. Mums patiešām Ir eh, ļoti daudz jārunā par olbaltumvielu trūkumu Eiropas Savienībā. Jūs to ļoti labi izklāstījāt, un eh, skaitļi arī ir pietiekami dažunīgi, jo tie ir gājuši uz leju Eiropā. Ir tikai daži izņēmumi, un, protams, mums ir jāanalizē, kas ir noticis, eh, ņemot vērā arī to, kas ir noticis Francijā. Tur, piemēram, pretēji šīm tendencēm atkal olbaltumvielu saturošo kultūrā skaits ir gājis vairākumā. Mums arī ziņojumā ir ļoti skaidri jārunā par pastāvošo problemātiku, jo mēs jau esam sapratuši, ka uh, kopējās lauksainiecības politikas neatkarība ir arī saistīta ar to, cik lielā mērā tā varēs cilvēks nodrošināt ar olbaltiem vielām tiek ražots piens un gaļa, un šīs ražotnes ir atkarīgs no daudziem faktoriem, jāņem vērā, ka ir ļoti daudz jaunu spēlētāju ienākuši tirgu arī, piemēram, ķīnieši, tur arī pieaug gaļas un citu produktu patēriņš, tādēļ mums ir jāparūpējas par patiešām tādu stabilu nodrošinājumu, lai Eiropas Savienība Eh, varētu izmantot šo obaltumu vielu kultūra augu potenciālu un to arī sekmēt. Tādēļ mums patiešām ļoti precīzi vajadzētu analizēt, kādēļ ir valstis, kurās šādu kultūra augu audzēšana ir eh, pieņemsies apmēros un kādēļ citās valstīs tā ir gājusi uz leju. Uh, Protams, eh, ņemot vērā pašreizējo situāciju, tam varētu būt arī vairāk politiski iegāns, un mums ir jāsaprot, ka arī citas valsts vispār par to nav apņēmušās parūpēties. Eh, tāpat tiek uzdot arī vairāk jautājumi, eh, kā startautiskie nolīgumi ietekmē Eiropas olbaltumu kultūra augu jomu. Mums ir jāsaprot tātad, kādi ir galvenie ietekmes faktori. Uh, kur mums vajadzētu izmantot arī politiskās sviras. Mēs eh, sapratām arī to, ka šādu kultūru augu ražošana ir saskaņā ar mūsu jaunajiem izaicinājumiem, un, eh, protams, arī jāpadomā par eh, bio daudzveidību, kas ir nopietns princips. Tātad, jā, ir ļoti labi, ka jūs runājat par CO2 samazināšanu, par klimata aizsardzību, uh, Un ir arī jāizpilda visi priekšnosacījumi, lai kopējā lauksaimniecības politika nākotnē ieņemtu vēl nozīmīgāku vietu mūsu kopējo politiku uh, kontekstā priekšsēdētāja kungs eh, jūlija konferencē jau runāja par to, cik eh, būtisks ir šis obaltumvielu jautājums, un Eiropas Savienībai vajadzētu parūpēties par to, kā uh, sekt aizvien palielinošos pieprasījumu. KLP tiek reformēta, mums noteikti vajadzētu palauzīt galvu par to, cik lielu atbalstu mēs varētu piedāvāt lauksaimniekiem. Abi eksperti minēja, ka ir jāpiešķir arī lielāka vērtība izpētēji, attīstībai, jādomā par jaunu kultūru, selekcionēšanu, lai varētu arī uh, radīt tādu plašāku, bagātīgāku piedāvājumu, ir eh, aktīvāk jāsadarbojas jau lauksaimniekiem, lai mēs varētu labāk konkurēt ar kultūra augiem, kas tiek importēti no trešajām valstīm. Ir patiešām tādi iedrošinoši ierosinājumi, kas eh, izskan šajā ziņojumā. Es noteikti vēl varētu to papildināt. Es, gandrīz, es, es esmu ticies ar gandrīz visiem ēnu referentiem, uzskatu, ka mēs esam uh, gandrīz vienisprātis, runājot par tādiem būtiskākiem punktiem šajā ziņojumā. Mēs noteikti varētu arī šeit sniegt tādus jaunus impulsus lauksaimniecības politikai un ceru, ka mēs arī varēsim vienoties par to, ka šis deficīts ir jāizskauž un tas ir jāuzskata par mūsu kopīgo mērķi. Tādā veidā mēs arī varētu iesniegt prasību komisijai, tātad iesniegt šo projektu komisijai, lai tā strādātu pie attiecīgas likumdošanas izveidas, ņemot vērā mūsu lauksaimnieku un, protams, arī pilsoņu intereses. Paldies! Tack så mycket och nu är det herr... Yes. Tabajdi kungs, uh, tabajdi kungs lūdzu. Kasszony, úgyis, mint az európai szocialisták. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ez a két kiváló tanulmány rámutatott arra, hogy EU... Es vēlējos teikt, ka abas prezentācijas mūs ļoti labi iepazīstināja ar pašreizēju lietu stāvokli. Mums pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem lēmumi. Mēs esam tik daudz atkarīgi no importa, ka īsnībā mums ir tikai divas iespējas. Vai nu mēs uh, samazināsim importa kvotas, vai no otras puses mums būs jāimportē vairāk gaļas no trešajām valstīm. Nu, īsnībā uh, abas iespējas nav pārāk iepriecinošas. Mums ir jāsamazina mūsu atkarība gan no gaļas, gan no olbaltumvielu kultūra importa. Tagad Tikai 24% Tātad mēs pagaidām pieprasījumu pēc kultūra augiem, kas satur olbaltumvielas, varam nodrošināt tikai par 24%, ņemot vērā ES krājums. Ķīnā un citās valstīs uh, tirgi plešās plašumā. Un Ņemot vērā šīs attīstības tendences, mums kļūs aizvien grūtāk importēt lielākus apjomus. Mēs esam lauksaimniecības komiteja tādēļ. Mums vajadzētu saprast, kādas būs KLP reformas sekas, un šī reforma ir pierādījusi, ka olbaltumu kultūru uh, audzēšana īstenībā tik lielā mērā neatmaksājas, un arī drona kunga ziņojums to pierādīja. Un īstenībā eh, tā ir atšķirība, eh, kāda pastāv, ja ražo olbaltumu kultūras, un, eh, piemēram, kviešu audzēt ir daudz rentablāk. Vēl kādas iespējas? Kādas iespējas mums vēl pavērs? Tā tad mēs varam mēģināt izvirzīt konkrēts noteikums, proti, ka olbaltumu kultūru uh, audzēšana īstenībā uh, ir labvēlīga, ņemot vērā vidas standartus, tas ir saudīgi pret klimatu un tas samazina CO2 izmešas, un līdz ar to mēs varētu ieviest kaut kāds atbalsta pasākums, uh, olbaltumu kultūra audzētājiem, bet pagaidām mēs eh, vēl nevaram noteikt kaut kādas konkrētas cenas, jo šiem produktiem vēl nav izveidots atsevišķs tirgus. Tagad vēl kāds kutelīgs jautājums. Ja mēs runājam par dzīvnieku izcēlesmes olbaltumu vielām, jau uh, janvārī komisija paziņoja, ka iespējams drīz būs iespējams eh, pārdot eh, dzīvnieku izcelsmes olbaltums. Īstenībā vides aizsardzības komiteja ir eh, kaismīga šī priekšlikuma pretiniece. Mēs atceramies, kas toreiz notika Eiropā. Tātad visiem vēl dzīvā atmiņā ir lielopu sūkļu veida encefalopātija. Augu izcelsmes olbaltumvielas. vielas par divām trešdaļām ir ģēmo 66%. Šī kvota ir patiešām ļoti augsta. Tie ir tikai 8% no kopējā pieprasījuma pēc dzīvnieku lobarības, bet eh, šī barība tiek sajaukta, eh, dažādas barības vielas tiek sajauktas, un ir ļoti daudz eh, lobarības, kas nonāk kontaktā ar importēto lobarību, kas satur šos ģenētiski modificētos produktus. Līdz ar to mums ir jāpadomā, kā sekmēt šo uh, eh, obaltumu kultūra auga audzēšana Eiropas Savienībā. Es tagad negribu izteikties par vai pret ģēmo, es vienkārši citēju zinātniskus faktus, mums par to ir jārunā, jo tā ir realitāte un Mums ir jāaudzē vairāk šo olbaltumu kultūru Eiropas Savienībā, tādēļ Hoizlinga kunga ziņojums ir sagatavots pareizajā brīdī. Es arī atbalstu augu izcelsmes olbaltumu vielas, es neatbalstu dzīvnieku izcelsmes olbaltumu vielas un neatbalstu to izmantošanu arī kā eh, lopu barošanā. Paldies! Taksami, ka un jūs. Paldies! Aņu. Aņūkungam. Sorry, Chairman, about... Es atvainojos, ka es nokavējos. Otrais runātājs, jeb otrā runātāja uzdeva jautājumu. Tātad kādēļ mūsu lauksaimnieki neaudzē šos, šīs olbaltuma kultūras. Ja mēs runājam par pupiņām, īstenībā eh, nav aizliegumu uz konkrētiem pesticīdiem un īstenībā ir eh, eh, vien, viens pesticīds, vien, ko nedrīkst izmantot Eiropas Savienībā, tas cīnījās pret sēnītēm un dažādām augu saslimšanām un mums jāpadomā arī par to, ko vēl ir iespējams audzināt, un tātad ir vienkāršāk audzēt citas kultūras, nevis, piemēram, pupiņas. Bet, ja mēs runājam par pupiņām un zirņiem, tos var īstenībā audzēt tikai, eh, jūs ražu varat novākt reiz piecos vai sešos gados, un vēl. Uh, jums eh, tas izmaksā ļoti dārgi, jo, lai izaudzētu zirņus, jums eh, konkrētā platībā ir jāiestāda ļoti daudz sēklas, un tā, tad tas viss nav tik vienkārši. Protams, ir eh, jārunā arī par to, ka ir jābūt konkrētiem augsnes standartiem, jums pēc tam novācamā raža nebūs tik liela, un, protams, zirņi un pupas ir ļoti jūtīgi kultūra augi, ir eh, jāparūpējas par augsnes kvalitāti, tā nedrīkst būt pārāk skāba. Un īstenībā jums ir nepieciešama ļoti augsts kvalitātes augsne, lai jūs to varētu audzēt, un eh, jāņem vērā to, ka, piemēram, arī zirņi aug ļoti lēni, uh, Un uh, es saprotu, ka līdz ar to daudz lauksaimnieku neizšķir saudzē tieši šīs kultūras tālāk, arī baloži nodara lielu kaitējumu tieši zirņu kultūrai. Pēdējo gadu laikā mēs to esam piedzīvojuši, jāņem vērā, ka arī citas kultūras cieši no šiem putniem, bet tās cieši no uh, baložu uzbrukumiem tieši ziemā un Zirņi cieši no baložu uzbrukumiem tieši maijā un jūnijā, tad, kad, eh, protams, dienas ir garāks, saulīt spīd ilgāk un līdz ar to nodarītais kaitējums ir krietni ievērojamāks. Protams, ir eh, jābūt arī īpašiem eh, kombainiem, ar kuru palīdzību var novākt zirņus, ja jūs mēģināt pārdod savu kombainu vēlāk, savus ierīces vēlāk, to arī nav tik vienkārši izdarīt. Un vēl par kādu citu tematu runājot, es eh, īstenībā vēlējos pieminēt ko tādu, ko bieži nepiemin pārējie deputāti. Eh, otrā runātāja izteicās par jaunām vadlīnijām, kas eh, tika pieņemtas ASV, bet vadlīnijas nav regulas, tātad tās var izmantot brīvprātīgi. Es ceru, ka mūsu runātāji izteicās korekti, bet vienkārši vēlējos tādu uh, sīku papildinājumu izteikt. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Dantēna kungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es savas grupas vārdā vērētos pateikties abiem uh, referentiem par ļoti skaidro precīzo stāstījumu, un es arī vēlētos pateikties mūsu, mūsu komitejas referentam par jau paveikto. Uh, Runājot par olbaltumu vielu kultūrām, šeit mēs redzam, kādas sekas ir lēmumiem, kas pieņemti pirms 30 gadiem, neprognozējot uh, turpmāko attīstību. Ja mēs salīdzinām situāciju ASV un Eiropas Savienībā, neņemot nemaz vērā to, kas notiek citur to, ka Brazīlija ir kuvus, kļuvusi par galveno olbaltumu kultūru ražošanu. Un ir arī noticis tā, ka galvenais patērētājs klients vairs nav Eiropa, kā tas bija agrāk, bet gan Ķīna, no kuras mēs ievērojam atpaliekam. Un tagad mēs esam tāds tirgus, kas ir ļoti prasīgs, un tas vairs nav interesants piegādātājiem, jo viņi ir atraduši konkurēt spējīgākus patērētājus par to mums ir jādomā. Tas liecina par to, cik mēs esam viegli ievainojami, tīpaši runājot par uh, lobarības tirgu. Un šīs kultūras Eiropā ir kļu, nonākušas mazākumā. Tas nozīmē, ka uh, netiek vairs veikti pētījumi, lai attīstītu šīs šķirnes. Tāpat netiek piešķirts finansējums, lai apkarotu dažādu skaitēkļus un slimības, kas skar šīs kultūras, un arī es vēlētos zināt eh, par eh, kādas ir summas, kas ir atvēlēts Eiropā pētījumiem par olbaltumu vielu kultūrām. Tieši šādi pētījums ir vajadzīgi, lai mēs varētu paaugstināt ražas, un uh, tikai tad mēs varēsim būt konkurētspējīgi. Mums ir jādomā par ilgāku perspektīvu, nevis par trim tuvākiem gadiem, bet par desmit, 15 gadiem un tālāk nākotni, lai eh, varētu īstenot pētniecības programmas. Eh, nu, mēs tikām informēti par situāciju Francijā, par to, kas ir darīts pēdējo divu gadu laikā. Uh, ja šie lēmumi tika pieņemti, tad olbaltumvielas izrādījās labākais, lētākais risinājums, lai pārvarētu virkni izaicinājumu saistībā ar vides aizsardzību, pesticīdu izmantošanas samazinājumu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tas ir ļoti svarīgi, lai uh, mēs uh, ierobežotu arī dažādu insektu izplatīšanos, ko var izdarīt, izmantojot tradicionālus līdzekļus. Uh, es domāju, ka nākotnē mēs piedzīvosim ievērojamu ražu pieaugumu uh, graudaugiem centrāla Eiropas valstīs. Mēs varam cerēt uz uh, papildus eksportu uh, un uh, jādomā arī tas, ka Eiropā mēs nepalielināsim īpaši šo patēriņu. Mums ir drīzāk jādomā par ražošanas diversifikāciju un tādēļ man šķiet, ka priekšlikumi KLP pārskatīšanai ir jāformulē ļoti precīzi, skaidri, domājot par nākotni, par to, kā stimulēt lauksaimniecībā olbaltumu, biokultūru ražošanu, jo šeit ir runa par plašāku līdzsvaru nodrošināšanu. Paldies! Paldies, Džordžs Lajons! Paldies, Priekšsēdētāja kungs, es tikai vēlējos uh, pievienoties tiem pateicības vārdiem, kas ir izteikti abiem runātājiem. Jāņem vērā, ka jautājums ir patiešām ārkārtīgi svarīgs, un es mēģināju uh, saprast, kāds tad ir šis salīdzinājums pupiņas ar, eh, tiek salīdzināts ar zirņiem un soju, bet eh, vai tad mēs varam salīdzināt, piemēram, ābolus ar apelsīniem, jo tās taču ir dažādas kultūras, piemēram, sojas kvalitāte nav tik laba kā zirņu un pupiņu kvalitāte, un īsnībā grūti teikt, ka ar to varētu tā pilnībā aizstāt uh, Eh, kultūra augus, kas audzētu šeit pat uz vietas Eiropas Savienībā. Tas bija pirmais, ko es vēlējos teikt. Tālāk, kāds ir patiesais izaicinājums? Īstenībā tas ir finansiāla rakstura. Mums ir eh, jāpiedāvā varbūt eh, lielāks skaits, cik daudz tonu tiek saražot, cik daudz tonu citu kultūra augu ir iespējams saražot. Mums, protams, jā jākonkurē arī ar kultūra augiem no citām valstīm jāņem vērā, ka šeit notika dažādas struktūras sadalījums, kādēļ tika reformēts KLP, mēs vēlējāmies, lai uh, politiskā struktūra kļūst vienkāršāk, efektīvāk, mēs izmantojām 68. pantu. Protams, ka tas visu neatrisina un nevar arī uh, paaugstināt šo produktivitāti milzīgos apjomos. Es saprotu, ka Eiropa tagad atrodas ļoti grūtā situācijā. Mēs Eiropas Savienībā, piemēram, importējam 39 miljonus tonu olbaltumu kultūru un jāpadomā, par kādu naudu mēs to varam pārdot pēc tam tirgū. Mēs maksājam 50 mārciņas par vienu tonu. Protams, ir jāsaprot, ka ir 1,75 miljārdi eiro. Tā ir papildus maksa, kas ir e, jāmaksā lopkopiem, tāpēc, ka mums ir tik e, liels lobaltuma kultūra augu trūkums. Ko mēs tagad pieredzam? E, ASV ir nodalīti ģēmo produkti no tādiem, kas nesatur šādus organismus, un īstenībā 76% no sojas jau ir ģenētiski modificēta, un īstenībā Argentīnā šo organismu eh, procents ir vēl augstāks. Kas notiek Ķīnā un citās lielās valstīs, no kurām mēs importējam šos produktus, īstenībā tur netiek ievērot tikpat eh, augsts standārti kā pie mums. Tādēļ es saprotu, ka tā ir tāda kā bumba ar laika degli kas jebkuru brīdi var sprākt. Mūsu piegādātāji arī cīnās ar lielām problēmām, jāņem vērā, cik liels ir mūsu tirgs un, piemēram, e, mūsu lopkopji atrodas grūtā situācijā, jo, piemēram, e, Citās pasaules valstīs varbūt standarti nav tik augsti, līdz ar to viņiem ir vienkāršāk ievērot noteikumus. Tādēļ mums beidzot vajadzētu sākt meklēt atbildes uz šiem būtiskajiem jautājumiem. Uh, Mums ir jāpalielina uh, šo olbaltumu kultūru audzēšanas apjomi. Mēs varētu arī varbūt piedāvāt uh, kādas jaunas kultūras, uzlabot produktivitāti. Un es neesmu droši, vai patiešām subsīdija sistēma visu atrisinās. Mums arī ir jāapzinās, uh, ko dara komisija, lai varētu parunāt par visiem šiem importiem, par eksportiem, ir valstis, kas arī izmanto šādus produktus. Varbūt arī mēs varētu vairāk e, eksportēt. Es ceru, ka komisāram Dalīkungam ir pietiekami liela drosma un apņēmība, lai to risinātu augstā līmenī. Protams, Mums ir arī vairāk risinājumi, mēs esam nojaukuši dažādas barjeras, kas pastāv iekšējā tirgu, to mēs jau esam atrisinājuši, bet eh, es vienkārši arī vēlējos izteikt savu viedokli. Paldies! Paldies! Tagad Raimers kungs. Jā, danke. Esam kundze. Paldies! Es vēlējos pateikties runātājiem par informatīvajām prezentācijām. Vēlējos pateikties kolēģiem par eh, šiem tiešām daļrunīgiem komentāriem. Nevēlos, protams, atkārtot jau pateikto, tādēļ runāšu par diviem atsevišķiem punktiem. Pirmām kārtām mēs diskusijās īsti nesapratām, ka soja īstenībā ir tāds kā otrās pakāpes produkts, un e, to nevar izmantot kā galveno olbaltumvielu avotu. E, un bieži vien uh, soja tiek izmantot arī, piemēram, uh, ir, eh, tiek ražota sojas eļļa, to arī izmanto uh, pārtikā, bet to nekādā ziņā nevar uz, uzskatīt par primāro olbaltumvielu ajotu. Mēs vēlamies, protams, ražot nevien uh, pārtiks produkts, mēs vēlamies ražot arī biodegvielu, un soja ir viena no iespējām. Vācijā ir arī īpašas subsīdijas tiem, kas ražo, piemēram, kultūra augus, ko ir izmanto, iespējams izmantot biodegvielas ražošanā. Šeit jau ir radušās vairākas problēmas, un mēs nevēlamies, lai tie augi, kas tiek audzēti biodegvielas ražošanai, konkurētu ar augiem, kas audzētu pārtikai. Tātad mums noteikti vajadzētu iekustināt kādas svirs, lai šo tirgu situāciju mainīt. Vēlējos vienkārši, lai jūs to ņemt vērā. Paldies! Paldies! Albrechts Des, lūdzu, tagad. Jā, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī uh, referenta kungam un arī ekspertiem. Nu, šis tas jau tika pieminēts, tādēļ es eh, varēšu izteikties visai lakoniski. 90. gadu sākumā es biju pietiekami ambiciozs, un eh, man bija apmēram 10 tūkstoši eh, lopu, un es, eh, man nebija nekādu īstenībā grūtību parūpēties par attiecīgo lobarību, bija ļoti laba situācija, varēja audzēt arī zirņus manā reģionā, toreiz arī nebija tik daudz dažādu mm, negatīvu dabas parādību, otrām kārtām manā apgabalā ir ļoti daudz graudu žāvēšanas iekārtu un pateicoties to izmantošanai var ražot ļoti augsts kvalitātes lobarību. Tālāk eh, barojot govis ar ļoti kvalitatīviem kviešiem, uh, es eh, varēju mm, parūpēties par to, lai mans ganāmpulks atbilst visiem priekšnosacījumiem, un man pat nevajadzēja izmantot nekādas piebrošanas metodas, piemēram, nevajadzēja likt klāt cukuru barībai. Lungsanlagen fast Tagad, eh, ņemot vērā dažādas subsīdijas, eh, šīs eh, graudu žāvēšanas ierīces bieži vien netiek jau gadiem izmantotas, daudziem lauksaimniekiem tiek samaksāts vienkārši, lai viņi pāriet uz citām ražošanas fondām, formām un tādā veidā daudzas būtiskas ražošanas nozars vienkārši iet zudumā. Ja mēs domājam par KLP jauno virzību, uh, es te varu lielā mērā piekrist arī referentam, ir jāparedz iespējas, kā ražot pietiekam daudz olbaltumvielu kultūra augu Eiropas Savienībā, bet es varu pievienoties Lājēma kungam, ka mēs ar subsīdiju palīdzību šo problēmu pilnībā nevaram atrisināt, jo eh, ja mēs runājam arī par lopkopību, lopkopiem ir jāizmanto uh, obaltumu kultūra augi arī lobarībā. Ja sāksies šīs patiešām biedējušās klimata pārmaiņas, par kurām daudzi runā, tad īstenībā mums vajadzētu arī padomāt par to, vai mēs varēsim piedāvāt pietiekam daudz šo olbaltumu kultūra augu, vai mēs varēsim sekt pieprasījumu. Tak, samike, un... Paldies! Nākamais runātājs ir uh, eh, Kapelas Santos kungs, lūdzu. Paldies. Paldies. Es vēlējos pateikties eh, mūsu viesiem par veikto darbu, par prezentācijām. Un mums ir jāsaprot, ka šī problēma ir patiešām neatliekama. Mums ir jārunā, eh, ka olbaltumu kultūra auga audzēšana ir patiešām ārkārtīgi svarīga visā kopīgajā lauksaimniecībā. Mēs uh, bieži vien pieprasām, lai lauksaimnieki izdara pareizo izvēli un uh, eh, olbaltuma kultūra auga bieži vien nav tik populāri, netiek pieprasīts tos tā audzēt. Un es varu pie, piekrist Hoizlinga kungam, ka mums vajadzētu arī runāt uh, par to, pievēršoties KLP reformai. Protams, mēs esam pieredzējuši to, ka ir iespējams mainīt produkcijas uh, ražošanas apjomu un uh, efektivitāti, un īstenībā jaunie priekšlikumi ir pretrunā ar mūsu piedāvāto pozīciju. Mums ir jāpadomā arī par stimulu radīšanu, izveidojot konkrētus pasākums saskaņā ar 68. pantu. Es uh, pirms tam iepazinos ar daudz dažādiem priekšlikumiem, bet īstenībā 68. pants ir visai ierobežojošs. Un es varu piekrist mūsu referenta priekšlikumam. Es uh, ar lielu interesi gaidīšu pārstrādāto tekstu redakciju, ko mums piedāvās Hoislinga kungs, un es ceru, ka viņš mums piedāvās kaut ko tādu, kas ņems vērā KLP nākotni un tās intereses. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Līdz ar to gandrīz būsim beiguši diskusijas. Protams, ka mūsu viesi drīkstēs vēlreiz izteikties, lai reaģētu uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, došu jums vārdu, un katrs var izvēlēties, kurš sāks pirmais lūdzu. Es gribētu precizēt, runājot par atbalsta sniegšanu olbaltumu kultūrām. Es šeit nedomāju tādu pastāvīgu atbalstu, bet gan to, ka risks skar tuvākos divus, trīs gadus ja šādas kultūras vairs netiks audzētas, tad nebūs iespējams tās atkal ieviest par jaunu. Tādēļ vajadzētu paredzēt tādus pagaidu pasākumus, eh, gaidot eh, kādus eh, nopietnus pasākumus un sasniegumus pētniecības līmenī, jo mums ir Eiropas uh, līmeņa programmas, kas tiek uh, finansēta arī septītās pētniecība programmas uh, ietvaros un arī dalību valstīs tiek veikti pētījumi par uh, tā sauc zir, zir, zirņveidīgām kultūrām, tauriņu ziežiem, jo šie šādi šie produkti tiek izmantot Indijā, Pakistānā, pārtikā, par to interesēs arī Kanādā, bet uh, valstis, kuras uh, ražo uh, šādas kultūras izjūt ar vien lielāku deficītu. Eh, šīs valstis eh, nespēja mm, nodrošināt savas vajadzības, jo tajās ar vien vairāk pieaug iedzīvotāju skaits, un Eiropa varētu darīt kaut ko šai jomā, sadzot pagaidu deficītu un arī nododot tālāk inovācijas un tehnoloģiju attiecīgajām valstīm. Ringrazio innanzitutto. Veiskas kundze, lūdzu. Paldies. Vēlējos pateikties visiem deputātiem, kas izteicās diskusijās. Vēlējos pateikties par jūsu paustajām atziņām, ierosinājumiem. Tas patiešām ir noderīgi, ja mēs mēģinām tā padziļinātāk analizēt šos jautājumus, runājot par to, kas ir risināms jūsu komitejas pārziņā. Es eh, esmu atzīmējusi. Uh, trīs galvenos jautājumus. Jūs vaicājāt, eh, lai es kaut ko vairāk pastāstu par izpēti olbaltu un kultūra augu jomā. Es jums nevarēšu precīzi atbildēt, jo ir vairākas izpētes programmas. Protams, eh, tas ir ļoti labs ierosinājums un noteikti ar eh, šo jautājumu ir jāiepazīstas pamatīgāk. Mums arī ir jāsaprot, ka pētniecības jomā Mēs e, nerunājam tikai par e, kaut kādu tā saukto nišu ražošanu par e, mazāk apjomu kultūra augiem. Protams, Eiropas Savienībai ir arī jāpiedāvā jaunas pētniecības iniciatīvas. Jūs vaicājāt, kāda ir šī konkurence starp tiem augiem, kas tiek raudzēti degvielas ražošanai un kas tiek ražot galvenokārt pārtiks patēriņam? Uh, 2009. gadā tika pieņemts jauns lēmums par to, ka ir eh, aizvien vairāk lauksaimniecībā aiz, apstrādājumā zemes, kuru izmanto, lai audzētu biodegvielai paredzētās kultūras. Šī energo augi daļēji tiek izmantot arī pārtikā dažreiz ir ļoti grūti novilkt tādu skaidru robežu starp abām jomām. Ir arī enerģijas ražošanas blakus produkts, ko dažreiz izmanto, lai ražotu arī, piemēram, lobarību. Jūs pievērsāties eh, vēl kādam būtiskam jautājumam, proti runājot par eh, ražošanu pašos uzņēmumos un saimniecībās. Jāpadomā par to, vai ir eh, iespējams izsekot šī, proje, šī produkta ražošanas ķēdi visā tās garumā, un ja mēs runājam par pārtiks produktu nekaitīgumu, par to informāciju, kas jāsniedz patērētājiem, uh, jāparūpējas par to, lai arī pašu vajadzībām ražotie produkti būtu pietiekami izsekojami, un, protams, tā ir laba alternatīva. Ir sevišķi, ja mēs runājam šeit par organisko lauksaimniecību. Iespējams, ir uh, vajadzīgi jauni pasākumi, lai veicinātu organisko lauksaimniecību šajā jomā. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties abiem ekspertiem par to, ka jūs ļoti spilgti izgaismojāt šo jautājumu, bet tagad došu vārdu pašam referentam, lai viņš tagad varētu reaģēt uz mūsu ekspertu izteikumiem un arī komentēt kolēģi teikto. Paldies, um, Hoislinkungs, jums vārds. Es uh, piedāvāšu jums ziņojumu nākamajai izskatīšanai nākamajā sanaiksmē. Es, protams, ņemšu vērā visus kolēģi izteiktos ierosinājumus. Un e, esmu visai pašpaļāvīgi noskaņots. Es ceru, ka mēs varēsim e, rast labus risinājumus. Tātad neviens neapstrīdēja, ka problēma pastāv, un es domāju, tā arī ir mūsu galvenā panākuma ķīla, ka mēs esam par kaut ko viens prātis, lai varētu nonākt pie kaut kādiem kopīgiem secinājumiem. Tāpat izskanēja doma, ka veicot nākamo KLP reformu, mums ir jāņem vērā arī šis obaltuma kultūra augu trūkums, un mēs tagad nevēlamies kaut kādā veidā radīt jaunu ražošanas nišu, bet eh, vienkārši padomāt, kādas ir galvenās KLP prioritātes. Mums ir jāpadomā, kā kultūra augus eh, kur ir nozīmīgs olbaltumvielu avots, nevajadzētu ievietot kaut kādā noteiktā atvilknē vai nišā. Eh, Kapelas Santos kungs runāja par eh, būtiskiem eh, ekonomiskiem stimuliem, par to, kas notiek piensaimniecības lopkopības jomā, ka arī šeit ir jāpadomā par kaut kādiem ierosinājumiem par stimulu struktūru, un ja mēs to varēsim paveikt, tad mēs patiešām būsim spēruši milzus soļus jaunas lauksaimniecības politikas virzienā. Kapels Santos kungs, jūs teicāt, ka ir jāizmanto arī fantāzija. Es saprotu, ka tā ir jāizmanto visiem. Mums ir uh, jābūt arī pietiekami lielai iedvesmai, lai varētu piedāvāt jauns ierosinājums. Es ceru, ka tādā garā sadarbojoties ar maniem ēra referentiem, mēs patiešām varēsim izveidot tādu veiksmīgu priekšlikumu. Un es ceru, ka ņemot uh, pietiekam daudz, uh, talkā pietiekam daudz fantāzijas, enerģijas un arī nedaudz cerības, mums tas viss izdosies. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad mums vajadzētu saprast, vai mēs varam uzreiz nekavējoties ķerties pie darba, vai jau ir ieradies komisijas pārstāvis. Ja viņš jau atrodas zālē, tad mēs, protams, varam turpināt darbu. Īstenībā nākamais darba kārtības punkts bija uh, paredzēts tikai 5.00. Mēs esam apņēmušies apspriesties par aitu elektronisko identificēšanu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. It's, tas skar ļoti lielu Eiropas Savienības teritoriju, arī to reģionu, arī tos reģionus, kas cīnās ar lielām problēmām. Tātad, ja komisijas pārstāvis vai pārstāve ir eh, ieradies, tad es labprāt došu viņam vārdu. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs um, pareizi norādījāt un kā noteikti atminēsies arī kolēģi parlamentārieši, 2003. un 4. gadā tika pieņemta attiecīgi tiesība akti, kas paredz eh, jaunas sistēmas ieviešanu, lai um, varētu identificēt um, ehm, aitu ganāmpulkus. Šie tiesība akti tika pieņemti ņemot vērā to, ka pastāvēja zinām krīzes sektorā, um, izplatījušās uh, epidēmijas vairākās tālību valstīs, kas noved pie TV katastrofālām sekām, un tā rezultātā bija nepieciešama jauna identificēšanas sistēma. Tieši šīs krīzes eh, rezultātā tika pieņems lēmums, ka ir nepieciešams pakāpeniski ieviest eh, Eiropā jaunu standārtu, jaunu identificēšanas sistēmu, un tagad kopš eh, šī gada sākuma šai sistēmai būtu um, jāstājas spēkā un jāsāk strādāt. Bet jāsaka, ka sistēma gluži vēl strādāt sākus tomēr nav. Turpinās pakāpeniski šīs sistēmas ieviešana. Nu, sistēmas pam, pamata elements ir nodrošināt atsevišķu aitu elektronisku identificēšanu un pie eh, paredzēts, ka eh, šī pakāpeniskā sistēmas ieviešana vēl kādu laiku turpināsies, lai gan principā tai bija jau jāpiecās šogad. Nu, tagad mums ir, tad mūsu rīcībā vēl 15 eh, mēneši, lai nodrošinātu to, ka šī sistēma adekvāti tiek ieviest un strādātu. Nu, pat tam lāgam ir izstrādāt vairāk pārējais posmu pasākumu, ņemot vērā to, ka šī sistēma būs eh, saistoša, jo sevišķi tajās valstīs, kurās ir eh, liels aitu ganāmpulku īpatsvars. Komisija ir eh, sekojas līdz situācijas attīstībai. Mums ir bijušas dažādas diskusijas ar ekspertiem dalībvalstīs, ar pastāvīgo pārtikas eh, drošības un eh, cienēku veselības komiteju. Un esam eh, konstatējuši, kāda ir patreizējā situācija. Nu, rezumējot, kā tad izskatās situācija? Dalība valsts ir kopumā pilns apņēmības ieviest, pabeigt šīs sistēmas ieviešanu, un vairumā dalību valstu īpašas tehniska rakstura problēmas izskatās, ka nav bijušas ar sistēmas ieviešanu līdz šim. Nu, un man jāsaka, ka pat neskatoties to, ka atsevišķās uh, sistēmās uh, sākotnēji bijušas problēmas, tomēr pēc mūsu domām uh, šīs problēmas nav tik lielas, lai tās nevarētu saulaicīgi tā turpmāko 15 mēnešu laikā atrisināt. Tad izskatās, ka situācija kopumā ir vērtējuma diezgan optimistiski. Nu, jāsaka, ka atsevišķās valstīs dažos sektoros uh, pastāv, zinām, uh, um, pretestību no ražotāju puses, uh, jo tas saistās zināmām izmaksām, tātad šo mi mikro čipu iepirkšanu un elektronisko krotāliju uzstādīšanas sistēma, protams, saistās ar sākotnējām izmaksām. Nu, un jāsaka arī, ka ir diezgan liela cenu atšķirība valstīs, tādā, kur, kurās ir uh, liela ganāmpulki, un tur, kur uh, ražotājiem ir uh, tad, mazāk ganāmpulki, šīs cenas pašizmaksa ievērojami atšķirās, tas ir saprotams. Nu, tātad uh, um, valstīs, kurā šie gan, ganāmploki mazāk jāsāk, gan arī mazāks, uh, mazāk um, šo čipu nepieciešamību. Vairākas uh, dalība valstis uh, izmanto valsts atbalsta iespējas, tātad, uh, lai sniegtu atbalstu ražotājiem ieviest uh, šo sistēmu. Bet lauka attīstības fonds gan netiek īpaši izmantots eh, šiem nolūkiem, lai gan mēs uzskatām, ka šo fondu varētu aktīvāk um, izmantot, pies, piesaistīt vairāk uh, Eiropas Savienības līdzekļu. Tas nozīmē, ka ir tādas valsts, kur, kuras to priekšrok tām, lai tomēr izmantotu pašmai līdzekļus, tātad valsts budžetu, nevis Eiropas Savienības līdzekļus. Un um, Līdz eh, šim tātad attiecībā uz aizsardo sastapīju atbilstību um, īpaši soda sankcijas um, nav iniciētas, bet uh, mēs eh, sagaidām, ka arī Eiropas Savienības puses tomēr būs uh, unificētas vadlīnijas attiecībā uz to, lai ražotāji netiktu pārlieku sodīti gadījumā, ja uh, sistēma nefunkcionējas uh, pietiekami adekvāti. Tātad nevajadzētu uzlikt pārlieku lielu sodus logus ražotājiem, ja ir kādas problēmas. Komisija tiešām seko līdzi situācijas attīstībai, un mēs zinām, ka vismaz vienā valstī, tātad Lielbritānijā, tiešām joprojām pastāv zināma pretestība no ražotāju puses šīs sistēmas ieviešanai. Manuprāt, tas ir tādēļ, ka tātad Lielbritānijā atganāmpokļi ļoti bieži tiek pārvietoti no vienas saimniecības uz otru ar, tad jārēm agrā vecumā tiek bieži vien pārvietot no vienas um, fermas uz otru. Un uh, tā ir tāda īpatnība, varbūt, kas apgrūtina sistēmas izmantošanu, tad ganāmpulki bieži vien tiek, tiek sajaukti. Tad uh, aitas jāri no dažādām, dažādiem valsts uh, reģioniem, no dažādām saimniecībām nonāk citos ganāmpulkos. Un pat cik nu, tā tiešām ir tāda tradicionāli izveidojusies Lielbritānijas uh, īpatnība, tad tas apgrūtina tādas efektīvas, efektīvu izsekojums eh, sistēmas ieviešanu. Tā tiešām ir reāla Lielbritānijas problēma. Un nākamnedēļ komisijas ekspertu komanda gatavo misiju uz Lielbritāniju, tad viņi ieradīsies Lielbritānijā, lai iedziļinātos šajā problēmā un eh, tad raudzītu, kādu risinājumu varētu pieņemt, lai šo problēmu efektīvi atrisinātu. Viena no bažām, kas, eh, ar ko saskarās Lielbritānijas iestādes, ir tā sauktā savstarpējā atbilstība. Un jau pirms trīs mēnešiem es pieminēju šajā komitejā, ka tā tiešām var būt problēma, jo runa par um, arī par lopu identifikāciju. Un šeit komisija ir pieņēmusi principu, ka ražotāji, baucētāji nav jāsoda par sistēmas trūkumiem, par ja sistēmā tās atsevišķas atbilstības trūkumi, uh, ja sistēma pati nenodrošina efektīvu risinājumu, tad ražotājiem nebūtu jāsadz sods sankcijas, tātad ir jāatbild par, par šiem sodu pasākumiem. Mēs mēģināsim šo sistēmu atkārtot arī attiecībā uz šo sistēmu. Atkārtošu vēlreiz, ka nākamnedēļ Vičī Sanko un Vičī Agrī sūta savu delegāciju uz Lielbritāniju, lai tiešām meklētu šīs problēmas risinājumu. Tāpat arī komisijas pārtikas un veterānais dienests arī grasās uh, nākamā gada gaitā izsūtīt misijas uz visām dalību valstīm, eh, kas ievies šo sistēmu, lai raucītu, kā šī, šī sistēma tiek ieviesta. Un pēc eh, šīm misijām, apkopot šo misiju darbu rezultātus, komisija attiecīgi nāks klajā ar nepieciešamiem korģējušiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka šī identifikācijas sistēma tiek efektīvi ieviest. Paldies, paldies komisijas eh, pārstāvim. Un uh, es redzu, ka man diezgan daudz runātāju pies pieteikušies. Čēms Nikolsons pirmais, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Negaidīju, ka bija pirmais runātājs, bet, nu, lai nu kā, ar lielu interesi uzklausīju komisijas eh, pārstāvis sacīto. Un man gan radās jautājums, kurās tad dalība valstīs tad nav šā problēma, jo sacījā, ka problēma nav Uh, vismaz tā es redzēju tulkojumā, kurās valstīs tā nav problēma. Tā vismaz jūs sacījāt, ka īpaši ronoteņas korelācija nav. Kā tad tā? Jūs sacījāt, ka Lielbritānijā diezgan liela pretestība no audzētāju puses. Es nāku no Ziemeļīrijas, un tā vismaz pagaidām ir Lielbritānijas sastāvdaļa, un uh, tur šī sistēma nav ieviesta. Tātad šī elektroniskā identificēšanas sistēma. Un problēma ar ieviešanu, vismaz eh, cik es tā, to saprotu un kā es to mēģināju argumentēt, ir tā, ka tehnoloģija nav pieņemta tik augstā, augstā standarta līmenī, lai tā reāli strādātu. Un rodas eh, situācija, un, un man gribētos eh, domāt, ka es diezgan labi zinu, kāda ir situācija lauksaimniekiem manā valstī, un viņi man saka, ka Un kāpēc, tad, ja mēs atvedam lopiņu uz saimniecību, nu labi, viņi tur, tur elektroniskā um, krautālī strādā, bet nākamajā reizē, tad, tad otro reizi, kad šo dzīvnieku pārvieto, nu tad um, līdz pat 20% no šiem elektroniskajiem krautāliem nestrādā. Nu, līdz ar to šie dzīvnieki kļūst par tādiem kā nomadiem, par noklīdušiem lopiņiem, kur izrādējuši savu identifikāciju. Un viņi jau nav vainīgi, bet vienkārši nu, nav adekvāta tehnoloģisko risinājumu. Un nu mēs saskaramies ar situāciju, kurā mani zemnieki ir ieguldījuši liels līdzekļus, un lai tad, tad eh, izveidot šo sistēmu, ieviešot šo sistēmu, lai šīs elektroniskās eh, kautājas varētu nolasīt, un, eh, un nu, sistēma nestrādā. Un jāsaka, šo diskusiju ierosinājām nevis mēs šodien, bet mazās dalību valstu ierosinājām. Mēs neinicējām šo diskusiju, jo, jo es es uzskatu, ka šī cīņa ir zaudēta faktiski. Pie kļūda vispār ievērš šo sistēmu, bet, nu, lai nu kā, eh, pamat problēma ir tāda, ar ko es esmu saskāries, un, un, eh, un ko atkal un atkal man atkārto zemnieki, kas eh, strādā pie aitu audzēšanas. Audzēšana, tad, tad problēma saistās ar, ar labturību. Šis elektroniskās demarkācijas zīmes tiek iestrādātas jēru un aitu ausīs un ausis ļoti bieži iekaist. Iekaistuma rezultātā rodas ļoti nopietna problēma. Ļoti bieži nu, ķēram tiešām ir nodarīts liels sāpes. Otra sistēma, identifikācijas sistēma, ko izmanto paši uh, zemnieki ar plastiskām krotālijām, šādas iekaistums neiz, neizraisa. Ļoti bieži tāds daudz iekaistu uzpams un uh, lopiņi nonāk nopietnās sāpēs. Es nedomāju, ka komisija kāds cits vēlētos sagādāt sāpes un ciešanas jāriem. Tad no aitu labturības viedokļā liela problēma. Mēs zinām, kāda ir vēsture, un mēs esam tur, kur mēs esam. Un jūs sacījāt, ka nākamdien dosies delegācija uz Lielbritāniju. Nu labi. Es ceru, ka viņi tiešām ļoti nopietni iedziļināsies, tiekš tā, kāda ir reālā situācija. Ja informācija, ko jūs saņemat no Lielbritānijas valdības, ir tāda, ka problēma nav, nu, ziniet, tad, tad izrādās, ka Lielbritānijas valdība arī nav nejausmas, kas tur notiek viņu pašu elektorātos un fermās. Es ceru, ka tā nav, bet katrā ziņā jums ir cerams, ka jūs nonāksiet uz vietām, fermās un nu, redzēsiet uz vietām, kādas ir problēmas. Mēs tiešām esam nonākuši ar šo ideju tik tālu, ka, protams, nu, atcelt šo sistēmu būtu dārgāk nekā pabeigt tās ieviešana. Tas ir skaidrs. Bet, nu, tas vēlreiz šā komiteja uzrāda to, ka cilvēki, un tā ir patiesība, ka tie cilvēki, kas uh, uzstājās pret šīs sistēmas ieviešanu pirms 3-4 gadiem, faktiski bija briti, īri, ja mēs bijām vienīgie, kas ar būtām uz lopām bija pret šo, šo ideju, pārējie teica, ah, nu būs vēl labi, un tagad, nu, tagad sāks ieviešana visi, pat te jau visās valstīs mēs redzam, cik liels ir problēmas, kā, kā reāli to ievies dzīvē. Nā, jau brīnums, jo aitas un, un kāzas parasti tiek audzētas eh, mm, tātad vai nu kalnos, vai, vai kādās zemienēs, un tur ir grūti šo, tātad, nodrošināt šo identifikācijas zīmju ieviešanu, un viņi tur, tur pa, pa kromiem prikšniem bieži jāķer. Bet eh, tā tiešām ir liela problēma. Es nešaubos, ka kolēģi no citām valstīm minēs nemaz un citu konkrētu problēmu. Es personīgi tiešām nezinu, kā atrisināt šo problēmu. Es labprāt atteiktos no šīs sistēmas, bet nu, man zemnieki tad teiks, nu kāpēc tam mēs visu šo naudu iztērējām? Esam iepirkuši visu šīs sistēmas, un ko tagad norakstīsim? Un viņi faktiski no, nonākuši strupceļā. Bet līdz uh, sistēma tiek pie, pie, tātad piestrādāta un uzlabota, es šaubos, vai šīs problēmas tiks atrisinātas. Paldies, Čēms, paldies. Paldies Vašarovskim kungs, lūdzu. Vašarovska kungam ārslūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Es eh, arī saņēmu informāciju no visiem kopiem no Nīderlandes, no Beļģijas, no Vācijas. Un eh, jāsaka, ka visi šie zemkopi, lopkopi ir identificējuši līdzīgas problēmas kā džims. Šīm sacīja, ka tās ir problēmas, kas līdz ir unikālas Lielbritānijai, bet nebūtu ne. Izmaksas, birokrātiskais sloks, pārāk ilgs laiks, tās viss ir problēmas. Viens no Holandas zemkopiem man bija atnācis no biroja un rādīja man eh, datus, eh, piemēram, cik daudz operācijas bija jāveic, lai šo sistēmu eh, uzstādītu, un sistēma ļoti bieži uzkarās un nestrādā, viņam ir milzīgas problēmas. Tad viņš atgriežas no, no lauka, paveicis uh, savu darbiņu ar, ar, ar, ar suni, un suns, kurš tur dzīves aicis visu dienu, viņš var atpūsties, bet šim savukārt jāsēžas pie datora un, un jāvada visu datu sistēmā, un jānodrošina, lai sistēma strādātu. Tas tiešām nav īsti pieņemam. Un uh, vēlējos vēl pavaicāt uh, komisijai, ko viņi domā par to, ka sistēma nu, pēc lietotāju datiem īsti nav pabeigta. Nebieži, ne, ne nevienmēr skaidrs, kur dati ir ievadām sistēmā. Ja, piemēram, ja lopkops vēlas iegūt datus no sistēmas par to, kur tad atrodas attiecīgie dzīvnieki, kuri ir izgājuši tātad no viņa ganāmpulka, no teritorijas, un varbūt, ka pat iz, izvest ārpus uh, Nīderlandes teritorijas, un nu, šādā gadījumā viņš nevar to noskatīt, viņš nezina, kur ir lopiņi, jo sistēma šāda tipa datus nespēja producēt, nespēja sagādāt. Lūk, nu tā ir vēl viena reāla problēma, ar ko viņi saskarās. Viņi uzskata, ka, tātad daudzietāji uzskata, ka problēma ir diezgan dramatiska, Es pievienojos Nikolsona kungam, mēs dzirdam no komisijas, ka, ka liela problēma nav. Nu, lopkopa citādās domas. Un es nedomāju tiešām, ka tā ir tikai Lielbritānijas problēma, kā mēs to dzirdējām no kolēģa. Es domāju, ka tas ir tāds plašāks dabas jautājums. Esmu dzirdējis, eh, saņēmis sūdzības arī no trim citām dalībvalstīm. Un jau tagad esmu tātad iesniedzis rakstisku pieprasījumu izskatīt šo problēmu. Un, nu, protams, es, esmu gandrīz dzirdēt, ka komisija iedzinās šajā jautājumā, gatavo misiju, un ka tagad mēs šo jautājumu skatām šajā komitejā. Tas liecina par to, ka problēma ir apzināta, un tā ir reāla problēma, ko mm, mums liek pie sevis semkoti. Paldies! Pateicos Vojcehovska kungs, un um, Egņu kungam nākamajam vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Jautājums, protams, ir ļoti sarežģīts, kā jūs jau dzirdējāt. Nedomājieties, cik grūti ir to, cik sarežģīti ir to ieviest. Lai arī sistēma sāk strādāt janvārī, tā tikai tagad sāk ieviesties Lielbritānijā. Un eh, lielākās eh, problēmas eh, um, saistās ar tātad noteiktu jēru kategorijas pārdošanu. Tātad tie ir jēri, kas tiek pārdot no vienas eh, fermas otrai, kas uzturās vienā citā fermā, pēc tam tiek pārdot atpakaļ. Un miljoniem jēru tiek pārdoti gadu um, liebatāji šādā veidā, viņi mēro tūkstošiem kilometru. Loģistikas eh, vingrinājums tiešām ir sarežģīts, ir labākajos laikos, kad uh, jēri par 20 katrā grupā tiek, tiek pārvietot no, viena, no vienas vietas uz otru. Un viņi tiek izpārdot vairāk solīšanā. Tālāk viņi tiek nogādāti atpakaļ uz apkopu pa citu maršrutu. Ašvardas um, apgabalā 800 jēras vienā dienā šādā veidā apstrādā. Un zemkops iespējams izpaudo 20 dažādas aploks no 20 dažādiem uh, iep, iepecējiem. Un, uh, kas attiec uz uh, tātad. Uh, aitām, kurš izmantot uh, pavairošanai, tas attiecīgi pieprasa šo aitu nošķiršanu uh, iepirkšanas nolūkos, lai gadījumā tās varētu nopirkt kāds zemkops, kurš tās pavairot. Un šajā gadījumā katrā, kad saprācības brīdī ir nepieciešama elektroniska nolasīšana krotāliem. Un, protams, to krietni sarežģīja tas, ka aitas pārvietojas un uh, bieži vien uh, tad, tad jāatzīmes uh, citos apcepņos. Tāpat arī ēri Pēc tam, kad rīdienicē ļoti bieži samaisās ar citiem jēriem, vai tie bieži vien pārlec no viena aploka uz otru, vai ne jau viņš attais vārds, kas nav, kas nav tātad uh, uh, labi aizslēgt un tā tālāk. Lai atrisinātu šo jautājumu, um, Līdz eh, šim protālis bieži krāsots dažādās krāsās. Ja nu krāsas tiek, tiek sajūts, ja ir pārlec vai kā citādi, viņas var nošķirt. Nu, protams, tad nepieciešams daudz laika, un, un, un eh, pat, la, pat labā šajā manas minētajā apgabalā nepieciešami četri papildus dalība, darbinieki. Protams, viņas nevar vienkārši paņemt no ielas, viņiem nepieciešams iemaņas. Un tas viss, protauks, protams, eh, u, paaugstina izmaksas. Jaunajās sistēmas ietvaros pagājušajā nedēļā saņēmu jaunākos datus, papīra divreiz vairāk nekā, nekā bija. Esmu iepriecinājies no deviņiem dažādiem lauksaimniekiem, viss šī informācija ir jāuztur un jā, jā, jāpadod atpakaļ tirgu, tā kā es tos pārdošu. No 250 jāriem, ko es nopirku vienā ceļojumā, divi jau pasūtījuši savas identifikācijas zīmes, un man nākotnē būs vairāk problēma. Cik es eh, zinu, uh, viss šis papildus darbs nekādās jā neuzlabos man jāra izsakošana. Un tā ir dublot sistēma, platiskās krotālijas, elektroniskās, es mie pēc um, šīs elektroniskās uh, zīmes pēc 400 māciņām, un tās varētu tikpat labi ieklodīt papildus ētās. Sistēma kaut vai strādā vēl sliktāk. Elektroniskās identifikācijas sistēmas tur nestrādā. Elektriskie um, uh, tātad. Tā, um, tā, motoru un dažās citas iekārtas apgrotas sistēmas izmantošanu. Jās, jāsaka, ka, ka autovēs ir e, e, efektīva sistēma jau tāpatās, bet sistēmā vairāk e, sarežģīja tajās vietās, kur zemnieki pār, paši pārdod jārus bez tādām elektroniskām kartām, kas paredzētas. Cerams, ka jūs varat izsekot līdz manai informācijai. Ceru, ka man izdevies jūs pārliecināt par to, ka problēma vairāk nekā risinājuma. Nesaniekiem, kuriem jānolast elektroniskā, atsevišķās elektroniskās um, um, zīmes, ir liels problēmas. Aicinu komisiju atteikties no šī priekšlikuma, atstāt lietu Lielbritānijas valdības ziņā. Paldies. George Lyon, šādā parolē. George. George Lyon, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstētā, ka mans kolēģis Nikolson kungs jau norādīja. Lielbritānija ir, jā, ir bijusi pastāvīga kampaņa atcelt šos pasākumus. Līdz šim šā kampaņā nav bijis īpašu panākumu, un a, mums nav izdevies apslāpēt komisijas entuziasmu ieviest šo sistēmu. Zinot, ka ieviešanas fāze ir sākusies, es ceru, ka komisija varēs atkāpties, ievilkt āpu un uzdot sev vairākus svarīgus jautājumus, kas mums jau sen bija padomā. Nu, piemēram, vai šī sistēma, sistēmas izmaksas atbilst uh, mērķiem proporcionālā ziņā? Un es domāju, ka atbildi ir skaidra, nebūtu ne. Šeit nav nekādas proporcionalitātes. Vai sistēma nodrošina eh, mērķi, kuram tā ir izstrādāta? Ņemot vērā to, cik precīzi vai, pareizāk sakot, neprecīzi strādā šī sistēma, es uzskatu, ka atbildi arī šeit ir nē. Ne Šis sistēmas ieviešanas izlūdājums būs divas dažādas sistēmas. Emko pašas identifikācijas sistēma un otra sistēma, kas domā tirgumu, un abas sistēmas eh, atšķirsies par 15 līdz 20 procentiem. Lūk, tā kā, ja sistēmas mērķis bija nodrošināt adekvātu uh, aitu identifikāciju epidēmiju gadījumā, nu, ar šādiem uh, kļūdas uh, rādītājiem, nu, un īpats vairs nesaprotu, kā šis mērķis varētu tikt sasniegts. Lūk, tā kā kas attiecas uz to, vai sistēma atbilst tādiem paredzētiem mērķiem, es domāju, ka ir skaidrs, kā atbilde nē. Vēl viens jautājums, vai būs papildus izmaksas? Pamatotas izmaksas uh, attiecībā uz mērķu sasniegšanu. Nedomā, ka arī šeit atbildi būtu apstiprinoši, arī šeit mēs atbildētu nē. Šeit nav nekāds pro proporcionalitātes. Un svarīgākais jautājums ir tāds, vai sistēma padarīja par efektīvāku, racionālāku un panākt mērķu realizāciju ar sistēmas optimizācijas palīdzību. Nu, šeit jāsaka gan jā, viennozīmīgi jā. Nu, ko tad mēs sagaidām no komisijas? Pirmkārt, lai komisija apņemtos, ka uh, īstenošanas gaita ir tik saulēcīgi pārskatīta. Un, protams, mēs um, Ja ceram, ka komisija šeit neskatīsies mums no otras ierakuma puses, kāds parasti ir bijis, proti, ka viņi ne, ne uz mirkli nepieļaus kādas alternatīvas un, un tiešām ieraksties savos, savos ierakumos un viss. Es ceru, ka šis pārskatu process būs atklāts, komisija pieestam radoši, meklēs uh, labus risinājumus un skatīsies, kā šo sistēmu padarīt par racionālāku un, un optimālāku un kā sistēma sasniegs uh, be, galu beigās savus mēģus. Un es ceru, ka komisija arī uzņemsies no savas puses saistības. Uh, iedzināties šajā pārskatu procesā nopietni. Vispēcot par sodu sankcijām. Daudz lauksaimnieku, kas sevišķi Skotijā, ir ārkārtīgi norūpējušies par uh, uh sodu sankcijām, par, par sodu naudām, kas viņiem jāmaksā tad, ja sistēma nestrādā. Uh, Tātad, ja sastapjās atbilstības noteikumi tiek pārkāpti, un viņi ir krietni nomušījušies par to, ka ne viņu vainas dēļ šī sistēmas ieviešana, nu, tā kā atnāks inspektori, viņi, viņi noskaidros, ka sistēma nestrādā un nav sastapjās atbilstības ne tādēļ, ka vainīgi zemnieki, bet tādēļ, ka nav adekvātas tehnoloģijas. Un ka gala beigās viņiem nāksies saskaties ar sankcijām, ka vienotie maksājumi tiks samazināti viņiem un tā. Uh, Un es ceru, ka komisija atzīs šodien, atzīs mums, ka viņi atzīs problēmu un ka viņi vismaz pirmajos izstāšanas gados dos dalību valstīm zinām elastību attiecībā uz sodu sankcijām un atzīs, ka viņi saskata un, un uh, izprot problēmas, kādas saistās ar sistēmas ieviešanu tehnoloģijas dēļ. Ka tieši tehnoloģijas trūkumi neļauj sasniegt sistēmas mērķi. Lūk, šie divi jautājumi, par kuriem es ceru, ka komisija šodien mums izteiksies, ka viņi atzīs, eh, ka, ka viņas nesarbo šīs problēmas, jo katrā ziņā pat labam nav identificēti īstie veidi, ar kuriem sasniegt eh, šim jautājumam izvirzīto mērķi. Labi, paldies! Mums ir vēl vairāki runātāji. Cerams, ka nākamie runātāji būs eh, lakoniskāki. Dāta kundze. Thank you, uh, Mr. Pre Paldies, priekšstādātāji. Mēģināšu būt lakoniski, ceru gan, ka tas neatiec tikai uz mani, bet arī uz citiem runātājiem. Bet, lai nu kā, iesākumā vēlos pateikties eh, komisijas pārstāvjiem. Līdzīgi kā kolēģis izteicās pirms maniem, arī es esmu ļoti nobašījusies par šo jautājumu. Vasaras gaitā apmeklēju vairākas lauksaimniecības izstādes visā Ziemeļīrijā un visur eh, re redzēju, ka šī problēma ar elektronisko aitu identificēšanu ir saskars ar tiešām smagiem jautājumiem. Lokopji kritizē pastāvošo sistēmu, un um, esmu noskaidrojis, ka daudzi no lokopiem, ar kuriem es kontaktējušies, nopietni domā par to, lai aiziet no šīs nozares un, un, un meklētu citu rūpalu. Nu, Birokrātijas izmaksas paaugstinās, tātad sistēmas ieviešanas izmaksas ļoti augsts, un tāpat arī tas, kas attiecas uz sodu sankcijām un sociālo atbilstību. Daudzi uh, Lokopi uzskata, ka viņi vienkārši nevar atļauties uzņemties šādu risku patreizajā situācijā. Jo sevišķi ņemot vērā dažādu sodu sankciju vēsturi, kā tā ir attīstījusies pēdējo gadu gaitā Eiropā, kā tad lauksnieki sodīt par šādiem pārkāpumiem, nu, ņemot to vērā, viņi uzskata, ka viņi vienkārši nevar atļauties uzņemties šādu risku. Viņi tiešām jūtas ļoti nekomfortabli šajā situācijā. Un vēl viens jautājums, ko varbūt kolēģi īsti nepieminēja šodien, ir tāds. Ja būs liels zemkopiem uh, skaits, kas atstāja savu zemi un, un nodarbojas sāk nodarboties ar citu biznesu, tas ir ļoti liels un, un, un uh, reāls risks, kas jāņem vērā. Daudz lielkopi lielkop arī atzīmē dzīvnieku labturības jautājumus problēmas. Arī ar tie, kas audzē aitas, mēs zinām, ka ir liela, tāda daudz loku, kuriem ausu infekcijas, un kas notiek tālāk, kad šos eh, dzīvniekus mēģina pārdot. Jā, atkopības eh, sektorā tās pašas problēmas, arī Ziemeļīrijā, un lielākā problēma ir ar elektroniskā identificēšanas zīmju nolasīšanu. Ļoti bieži ir kļūdas, tāpat arī tas prasa vairāk laika. Un cik kā Džordžs Lains arī aicinātu, lai, lai šī sistēmas ieviešana tiek saulēcīgi pārskatīta, es ceru, ka komisija būs noskaņota racionāli, praktiski un meklēs labākos risinājumus. Un, uh, Tāpat būtu jādod iespēja ievietot elektronisko identifikācijas eh, zīmi tad, kad eh, cienīgs atstāja saimniecību. Tāpat arī eh, lopkautovēs ir liels problēmas ieminīrijām. Tas paaugstina jēru cenu, jo sevišķi eksportētājiem. Paldies! Ok, grazie, l'onorevole Megines. Megines kungam. Magīnis kundzei vārds. Paldies un paldies komisijai, papildinot kolēģi paustās komentārus. Tiešām šķiet ļoti dīvaini, ka komisija vēlējās turpināt šīs sistēmas ieviešanu, zinot, ka tehnoloģija vēl nav pietiekami izstrādāta un ka nav atrisināts tehnoloģiskās problēmas. Vēlētos rakstiski saņemt no komisijas paskaidrojumu arī par savstarpējās atbilstības jautājumu, jo tas tiešām izraisa liels bāžas galvas sāpes ražotājiem. Mums noteikti jāliek pie sirds eh, ražotāju paustās bažas. Viņi, viņam nevajadzētu uzlikt sodu sankcijas, tāpēc, ka sistēmā kļūdas. Es piemzināšanai to, ko teica komisija, bet vajadzētu tiešām to rakstiski paskaidrot visiem ražotājiem. Un pat cik tāda ir divas identifikācijas sistēmas, un Zīrijā ir manuālā sistēma, elektroniskā sistēma, māja identifikācija, tas noteikti izraisīs zinām sajukumu. Un eh, katrā ziņā arī izmaksas eh, ražotājiem paaugstināsies. Nu, situācija, kas ir uzspiest ražotājiem, faktiski um, izraisa bažas, ka tehnoloģija varbūt nestrādās, un līdz ar to ražotājiem tā rezultātā būs jāmaksā soda sankcijas. Un es gribētu, lai komisija tiešām vairāk pievērš šim jautājumam. Paldies! Paldies, Moira! Albertam Desam lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komentāri uzrāda to, Tātad, ka šī sistēma nestrādā un rodas vairāk jautājumu komisijiem. Nu, tātad, ja tiek sistēma tiek piemērota miljoniem aitu un uh, kas, kas te pārstrādā šos datus un kā tos izmantot. Otkārt, um, sistēma nestrādā pa 100% un kā tad vispār tādu ieviešam. Treškārt, ja mēs vēlamies ievieš šo sistēmu uh, identifikāciju visā Eiropā vai komisija un Eiropa tad aiz, aizliegs eh, šīs gaļas eh, vai, vai dzīvnieku ievešana no tām zemēm, kur nav šādas sistēmas. Un vēl viens jautājums, nu varbūt tā ir pie tāda zinām humora, bet. Eh, vai komisija domā arī tātad šāda elektroniskas sistēmas ieviešana arī, arī savvaļājas ar šiem dzīvniekiem? Paldies. Emers kundze, un tad mēs beigsim. Jā, es vēlos novēr, norādīt, ka ne tikai Britiem problēmas, bet arī pie mums ir problēmas. Vācijā es zinu, ka ir uh, liels problēmas ar šo jauno edukācijas sistēmas ieviešanu. Nu, šeit ir skaidra atšķirība starp teoriju un mēģinu no vienas puses un praksu un problēmu no otras puses. Brīvprātīga ieviešana, protams, eh, būtu pieņemama mūsu ražotājiem, tātad izņēma mazi uzņēmumi, kur viss ir pārskatāms, ko tehniski var ieviest, kāpēc ne? Bet lielos ganāmpulkos, eh, kur ir tātad daudz šo lapu, lopu un tā tālāk, eh, tur praktiski šo sistēmu nevar ieviest. Jāsaka arī, ka acis jau sevišķi, tātad arī, nē, par, par ražotāji un audzētāji atbildīgi arī un par, par uh, uh ainavas saglabāšanu tālāk un, un um, biekrātīs uh, izmaksas viņiem paaugstinās un tas viss uh, sāsnina problēmu. Un es nezinu, vai tiešām iespējams ir praktiski šāds sistēma iemiest. Paldies! Paldies! Dzirdējām virkni jautājumu. Tātad tagad došu pāri komisijas pārstāvim. Viņam ir virkni jautājumi. Nu, cerams, ka viņš spēs tiem atbildēt. Jā, atbildēšu angliski, lai izvairītos no pārpratumiem. Pirmkārt, par proporcionalitāti tik uzdot jautājumu. Nu, te man nāks nāks pēc vēl atpakaļ un uh, atgriezties pie pamatojumi pie iemesla, kādēļ mēs pieņēmām regulu 21.2004. Mēs zinām, ka tā bija mutes un nagu sēra, kas izmaksāja miljardiem eiro. Un um, tad, tad, tad kopējais uh, saimniecības skaits un lopas skaits, kas izskatot, bija milzīgs. Un uh, tāpēc nu, slimība pārnesās no, no Lielbritānijas uz Ziemeļīriju, no Ziemeļīrijas uz Īriju, no Īrijas Franciju, no Francijas Nīderlandes un tā tālāk. Un, uh, Un tas viss bija pamatā tāpēc, ka nevarēja izsekot līdzi aitu un, uh, un kāzu pārvietošanai. Lūk, tāda bija vēsture. Un tajā laikā Lietuvānijas parlaments, Eiropas parlaments, uh, visi iestājās par to, ka ir nepieciešama sistēma, kā ident, tad, tad, uh, um, realizēt šo elektroniskā izmantošanas sistēmu, kas nepieciešama no tā, lai izvairītos nākotnē no šādas, šādas uh, epidēmijas eh, izplatības, līdzīgi kāds bija 2001. gadā Lielbritānijas. Atvainojos, ka man nākas veikt šādu vēsturisku ekskursu tā sacīt, bet eh, bez tā būs grūti saprast eh, problēmas būtību. Jūs sacījāt, komisija Eleži ir makana nāks, ka nāk klajā ar kādiem pasākumiem, bet nu neizmasīsim, komisija ir Eiropas Sanības līgumu sargātājs. Un šos līgumus izstrādājas padomu, komisija un parlaments arī, un komisija atbildīga par šo līgumu īstenošanu kas attiecas uz uh, īstenošanas datiem, sistēmas uh, palaišanas datiem. Pēdējais komisijas priekšlikums neierosināja padomē pieņemt konkrētu datumu, konkrētu datumu elektroniskās identifikācijas sistēmas ieviešanai. Komisijas priekšlikumā tika, tika ierosināts, ka datums ir jānosaka ar komitoloģijas procedūras palīdzību pēc tam, kad būs gatavs ietekmes izvērtējums. Nu, jāsaka gan, ka šo padomu norādīja šo komisijas eh, nostāju, parlaments to atbalstīja, prot to, ko ierosināja padome. Nu, un tagad mēs redzam 2001. gadu, vai tad 10. 11. gadu 1. janvārs ir tie datumi, kas tiek pieņemti šādā kontekstā. Es atvainojos, ka man nācās atkal sniegt jums šo informāciju, reizēm jūs varbūt uzskatīsiet, ka komisijas eh, attieksme ir tāda defensīva, eh, bet komisija jau šī bijis proaktīva. Mēs esam vēlējušies atrisināt problēmu, bet, bet vienlaikus komisija jānodrošina tas, lai Eiropas Savienības likumdošana tiktu ievēsta, jo tāds viens no mūsu darbības galveniem mēķiem. Ievadvārdos jau sacīja, ka vairumā dalību valstu nav identificētas būtiskas lielas problēmas. Jā, tieši to es sacīju ievadvārdos. Es ceru, ka tulkojumā nekādas lielas problēmas arī šeit sakarā nebija, bet godīgi sakot, jāsaka, ka neviena dalība valsts arī mums nav nu, ziņojusi Mm, tādas problēmas, kas būtu vairāk kā tādas uh, principiālas um, politiskas problēmas, kā jūs te nor norādījāt. 20% kļūda identifikācijā, nu, ziniet, šādus datus mēs nevienu neesam saņēmuši. Nu, kā es sacīju, mēs esam gatavi iedziļināties uh, iekšā kādu situāciju uz vietām, un mēs labprāt pieņemām Lielbritānijas ielūgumu ierasties nākamnedēļ valstī un uz vietām pasties, kas tur notiek, un es ceru, ka Lielbritānijas valdībai. Ja? tiešām nav, ne, nu, ka viņi nevēlētos radīt iespēju, ka viņiem nav ne jausmas, kas tad notiek uz vietām viņu pašu saimniecībās. Kas attiec uz uh, dzīvnieku labturības problēmām? Esam saņēmuši informāciju par jauniem tātad dzīvniekiem, tašos gadījumos identifikācijas zīmes, kas ir tāds, jau ir bijušas pārāk smagas un izraisījušas problēmas līdz ar to, bet uh, tajā pat laikā uh, labturības problēma, nu, tātad eh, ziņojumi saņemti Dienvidu valstīs arī ar konvencionālajām krotālijām, jo bieži tur mušas, sacīsim, un, un insekti atstāja, at, atstāja mikrobus ausīs un rodas iekaisumu, un eh, tā kā, kas saistās ar šīm krotālijām, tad problēma ir visaptveroša. Kas attiec uz datu drošību? Nu, dati ir kas nāk no, no šīm zīmēm, kļūst par daļu no nacionālām identifikācijas eh, sistēmām, kas fiksē visu tātad aitu un kādas pārvietošanos, un ar kuras palīdzību tad var noteikt, eh, kā šie dzīvnieki tiek pārvietot. Tas atbilst izsekojamības principam, un šis izsekojamības princips ir daļa no regulas 178, tātad tā eh, parlamentu regulas, tātad regula 178 attiecībā uz pārtiks sēdes izsekojamību. Galvenais mērķis eh, šai identifikācijas eh, sistēmai ir, protams, novērst eh, dzīvnieku slimību izplatību Eiropas Savienībā un nodrošināt to, lai aitu un kārstu pārvietošanās sistēma būtu droši izsakojama. Nu, tāds lūk ir pamatmērķis. Pamatmērķis šīs Eiropas Savienības sistēmas izstrādē. Nu, tiesa, trešajām valstīm netiek prasīts piemērot šo sistēmu. Pirmā kārtām, tāpēc, ka mēs, protams, nevaram uzlikt nekādas saistības trešajām valstīm, piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus. Tāpat kā mēs nevēlamies, lai, lai šīs mums uzspiestu kādus savus likuma priekšrakstus. Bet eh, tajā vēl laikā vēlos jums atgādināt, ka aitu un kāzu skaits, ko mēs importējam Eiropas Savienībā, tātad gan šeit runā par, par eh, dzīviem dzīvniekiem, eh, šis skaits ir nu, tiešām niecīgs. Neņemot vērā Šveici, Bet Šveicē jāpie, jā, jāpiemēro ekvivalenta noteikumi, un Norvēģija uzņēmusies pieņemt tos, izmantot tos pašus noteikumus, kas ir Eiropas Savienībā. Tad ārpus Norvēģijas un Šveices, nu, varbūt ir kādi pār, pāris duči gadā, kurā tiešām. Tātad ir runājot par dzīviem dzīvniekiem, kas tiek, tiek uh, importēti no trešajām valstīm, neskaitot Norvēģiju un Šveici. Jā, um, aitu gaļu gan mēs importējam, un, un valstīm, no kurām mēs importējam šo gaļu, nav jāpamēro šī pat izsakojumības sistēma, bet es atkārtoju, ka izsakojums sistēmas mērķis Eiropā ir nodrošināt to, lai aitu un kāds pārvietošana būtu pēc iespējas drošāka. Nu, kā es sacīju, mēs iedzināmies problēmas būtībā, mēģināsim nodrošināt, lai Eiropas Savienības tiesība aktu tiek adekvāti īstenot un padomu ar parlamenta atbalstu izlēma, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama šāda elektroniska individuālas identificēšanas sistēma ar tām kazām. Nu, mēs tā teicām, nodrošināt, lai šī sistēma arī tad, nu, tiktu ieviesta. tiktu ieviesta bez uh, papildus lielām problēmām. E, mēs saprotam, ka sistēma ļoti tāda paģēroša, ambicioza, un eventuāli sākotnējā īstenošanas fāzē sistēma var saskarties ar problēmām. Mēs esam gatavi darīt visu, lai šīs sistēmas minimalizētu Mēs noteikti nevēlamies, lai zemniekiem būtu jāmaksā par problēmām, kas, eh, ar kurām nākas saskarties pārējais posmā. Lopkopiem noteikti nebūtu jābūt tiem, kas maksās par šīm te sistēmas problēmām. Komisijā gan pat labi turpinās diskusijas, kā tā praksē to īstenot, bet katrā ziņā mūsu nolūks noteikti ir, tā, ir tāds, ka zemniekam nav jāmaksā. Paldies. Eh, Adotto la domanda, i problemi sono ancora complessi, ma Paldies uh, uh Eldomādas kungām. Šīs problēmas joprojām ir sarežģītas, bet mēs uh, cerams esam devuši savu ieguldījumu situācijas risinājumā, bet mums jāseko šīs problēmas attīstībai ļoti rūpīgi. Vai jūs vēl, vēlaties kaut ko teikt par šo jautājumu? Es gribēju komentēt pēdējo izteikumu Es gribētu zināt par um, iespēju noteikt moratoriju soda naudām, līdz šī sistēma būs, identifikācijas sistēma tiks ieviesta pilnībā un darbosies. Komisijas pārstāvs. Es atkārtošu, esmu jau divreiz to teicis, bet vēlreiz uzsvēršu. Runājot par lielopu identifikāciju, komisija ir izdevusi vadlīnijas par atbilstību noteikumiem. Un šeit ir ierakstīts uh, svarīgs princips. Ja ir problēmas, kas nav, kurās nav vainojams lauksaimnieks pats, tad viņam nav jāmaksā par šādām problēmām sots piemērus. Jūs zināt par noteikumu par lielopu identifikāciju, pieprasa dubultas krotālijas, tādēļ, ka lielops var pazaudēt vienu no šīm krotālijām, tad ar otru pietiktu identifikācijai. Bet noteikumi prasa divkāršu krotāliju uzlikšanu, bet uh, ir zināmi vidējie rādītāji par, par to, cik lielopi zaudē vienu krotāliju un cik lielopi pazaudē pat abas krotālijas. Tas uh, notiek reti, bet tādi gadījumi ir. Un tādēļ kolēģi no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta izlēma, ka ja šādi gadījumi uh, atbilst fizioloģiskajai varbūtībai, tad lauksaimniekiem nav jāmaksā sots par to. Bet ja kādā lauksaimniecības uzņēmumā 70% lopu ir tikai viena krotāli un 20% lopu vispār tādu nav, tad, protams, uh, uh, ir nopietni uh, aizdoms par to, ka netiek ievēroti noteikumi. Tālāk par šo gadījumu. Ja par uh, atbilstību prasībām mēs runājām par to, kā šo principu īstenot cit citā, citā uh, juridiskā kontekstā runājot par elektronisko identifikāciju. Mēs varam apsolīt jums, ka mēs izpētīsim šo problēmu un attiecināsim tos pašus principus, ko mēs izmantojam lielopu identifikācijas jomā. Labi, paldies, ja nav vairāk citu jautājumu, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, proti Eiropas Savienības politikas programma jaunatīstības valstu atbalstīšanai runā, risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītas problēmas. Kā atminaties, esam jau uzsākuši debats par šo jautājumu, un pēc mūsu iepriekšējās sanāksmes Tarabellas kungs jau ir sagatavojis atzinuma projektu, kurš ir iztūkots visās valodās. Uh, došu vārdu Tarabellas kungam, lai viņš varētu mūs informēt par jaunāko attīstību un vēlos atgādināt kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. oktobris, pulksten 12 dienā, nevis 25. oktobris, kā tas ir ierakstīts programmā. Tā ir kļūda. Lūdzu vārds Tarabellas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau jūs mums nu pat atgādinājāt, mums ir notikusi viedokļu apmaiņa, ja nemaldos, 29. septembrī. Es uzreiz vēlētos uh, norādīt, ka ja šodien man būtu jāraksta šis ziņojums uh, atkal, es to darītu nedaudz citādāk. Jo, kad, uh, ja lasu atkal kom komisijas paziņojumu. Uh, manā pirmajā punktā ir uzteikt šis paziņojums, bet patiesībā man vajadzētu varbūt uzslavēt uh, komisiju par šo ziņojumu, jo tur ir ierakstīti arī uh, priekšlikumi par to, kā situāciju uzlabot, kā labot kļūdas, kā uzlabot sadarbību ar ANO pārtikas organizāciju, um, bet ne tikai. Tāpat ir jautājums par pārtikas trūkumu un bādu, un šī situācija joprojām nav atrisināta, situācija tikai pasliktinās. Tagad, nu pat šorīt dzirdēju, ka jau miljards cilvēku cieš no pārtikas trūkuma pasaulē. Tātad par spīti visām tām programmām, kas ir izstrādātas un apstiprinātas, pat G20 ir nodarbojies ar šo jautājumu un vēl citas startautiskas organizācijas pie tā ir strādājušas. Un par spīti visiem tiem centieniem, kas ir uh, veikti par to, ka mūsu attīstības politika ir visefektīvākā pa pasaulē, ka mēs esam vislielākie donori Eiropas Savienību visā pasaulē. Situācija pasaulē pasliktinās. Tātad, ja man būtu šis ziņojums jāraksta vēlreiz, tad es būtu to rakstījis citādāk. Protams, esmu gatavs apspriesties ar kolēģiem un it īpaši ar ēnu referentiem bet tā kā grozījumu iesniegšanas termiņš vairs nav 25. oktobrs, bet ir 14. oktobrs. Eh, es, protams, eh, ceru vēl saņemt grozījumus un eh, ceru, ka mums notiks arī vēl, vēl debates. Esmu jau dzirdējis pozitīvas atsauksmes par savu atzinumu un arī par komisijas paziņojumu. Tātad mēs varam uzteikt komisijas paziņojumu, jo tur ir teikts iekļauts svarīgas un, un liederīgas uh, lietas. Tā tad ir uh, ierakstīts, runāts par pārtikas ražošanas suverenitāti un Eiropas Savienībai tas arī jāatzīst attiecībā uz attīstības valstīm. Uh, Mēs tāpat atgādinām, ka uh, neindustriālo lauksaimniecības forma attīstība ir svarīgs pasākums tūkstošgadas mērķu sasniegšanai un arī iztikas uh, nodrošināšanas lauksaimniecība ir svarīga Šeit mēs nodarbojamies ar politiku, nevis ar diplomātiju, bet, piemēram, ja mēs uh, uzzinām, ka Nigērijā tiek iztenots milnīgi, milzīgs palmu eļas ražošanas projekts, lai ra ražotu biodegvielu vai, vai agrodegvielu, un tai pašā laikā šai valstī vairāk nekā 12 miljoni iedzīvotāju cieši badu un 20% valsts iedzīvotāju cieši no pārtiks trūkuma. Es domāju, ka šādi projekti ir nepieņemami. Un mums ir jāizvirza nosacījumi valstīm, kam mēs piešķiram attīstības palīdzību. Mums ir jāņem vērā, ka primā, viens no primārajiem mērķiem ir valsts iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku Tālāk eh, šeit ir arī runa par vietējās lauksaimniecības ražošanas atbalstīšanu Eiropas Savienībā un par prioritātes piešķiršanu pārtiks ražošanai. Dažās, dažos pasaules reģionos ir arī jāatbalsta vietējie reģionālie produkti, kas aizpilda uh, trūkumus pārtikas piegādēs un tiek nodrošināti tādi pārtikas produkti, ko nevar ievest no kaimiņa valstīm. Mums ir jāatbalsta tāda lauksaimnieciskā ražošana, kas ir ilgtspējīga un patērē mazāk energoresursu. Septītajā punktā šeit bija zināmas problēmas ar uh, tulkojumu angļu valodā, vismaz man ir tāda informācija. Es centos teikt, ka uh, pārtikas, ne, lauksaimniecības produktu izmantošana nepārtikas mērķiem, piemēram, biodegvielas ražošanai, ir jāierobežo. Uh, varē, protams, kādreiz uh, naftas kompānijas mums centās iestāstīt, ka uh, ka naftas resursi tiek ātri izsmelti, un mēs zinām, ka nākotnē tā arī notiks, ka fosīlās degvielas uh, sāks pietrūkt un ka cenas ievērojami celsies, tādēļ mums ir vajadzīgi drošības pasākums šai jomā ka ir kaut kādas alternatīvas paredzētas ogļūdeņa ražiem, bet tai pašā laikā mums ir jādomā par to, lai viss tā rezultātā ne, nenotiktu strauši pārtikas cēnu pieaugums. Āfrikā un arī Dienvidāfrikā, bet uh, pievērsīsimies Āfrikai galvenokārt, jo tur ir 40 uh, miljoni cilvēki, kas dzīvo vadā. Un tagad šajā kontinentā notiek rekolonizācijas progress, eh, process. Eh, padomāsim par to, ko Ķīna dara šajā kontinentā. Tā rekolonizē dažas Āfrikas valstis. Un uh, cenšas panākt to, ka šīs valstis audzē pārtika eksportam, nevis vietējam patēriņam. Uh, bet mums ir jāatbalsta ilgtspējīga attīstība, izglītojot jauniešus, mudinot viņus ieguldīt lauksaimnieciskajā ražošanā, lai arī tādējādi apkarotu nabadzību šajās valstīs. Mums ir jāatbalsta valsts finansējuma piešķiršana pētījumiem par to, kā attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību, paaugstināt ražas, jo eh, e, attīstība Eiropas Savienībā, salīdzinot ar pārējo pasauli, ir bijusi atšķirīga. Mēs visi saprotam, ka līdz 2050. gadam būs nepieciešams, lai pārtiks ražošanas apjoms pieaugtu praktiski divkārt. Un to varētu panākt, mainot lauksaimniecības praksi attīstības valstīs. Šis ziņojums ir ļoti interesants, un lai gan mēs sagatavojam tikai atzinumu par šo ziņojumu, mēs tomēr varam dot ļoti skaidru signālu mūsu kolēģiem par uh, to, kādā virzienā mēs vēlamies virzīties. Kā jau es teicu, ja es būtu rakstījis atzinumu uh, tagad, es būtu iekļāvis uh, vairāk to, ko komisija ir teikusi savā ziņojumā. Priekšsēdētais paldies, Mark, par šis uh, temats ir ļoti e, nozīmīgs, un es tev pateicos par tev sagatavo atzinumu, un uh, mums ir virkne kolēģu pieteikušies. Vispirms Kapula Santos kungs. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu ļoti īsi. Vispirms vēlētos uzteikt Marku par viņa darba kvalitāti, kā parasti viņš ir ļoti labi strādājis Es tikai gribēju uzsvērt vienu nelielu trūkumu. Un tas parādās arī komisijas paziņojumā, proti runa par pārvaldību. Šis ir uh, centrālais jautājums, runājot par pārtikas ražošanu uh, lielākajā daļā pasaules valstu, kur jūtams pārtikas trūkums. Galvenā problēma ir pārvaldība Mēs eh, sakam, ka mēs nevaram tā pamācīt, aizbildnieciski izturēties pret eh, šīm valstīm, jo mums ir tāda kā sirdsapziņas pārmetuma par koloniālo pagātni. Mēs nevaram uzspiest šīm valstīm eh, kādu noteiktu pārvaldības formu, bet tomēr šeit ir problēmas. Marks minēja par jauno kolonizāciju. Pirms pāris dienām redzēju dokumentālo filmu par kādu Centrāla Āfrikas valsti, kur bērniem pirmā saskarsme ar skolu notiek ķīniešu valodā, un viņi mācās ķīniešu valodā, un mēs nevaram vienaldzīgi noraudzīties šādā attīstībā. Tā ir jauna kolonizācijas forma. Bet uh, komisijas paziņojums ir pareizs, un Marks Tarabela cenšas arī šeit eh, pareizi izteikties, bet mēs nevaram no šādiem būtiskiem jautājumiem izvairīties. Es domāju, ka mums vajadzētu sagatavot grozījumu, kas labo šo trūkumu, bet es saprotu, ka būs grūti rast pareizo formulējumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Stefano. Fall. Jā. Es tikai gribēju izteikties uh, pavisam īsi. Es tikai gribēju pievērst jūsu uzmanību, ka ja mēs pretnostatām vietējā patēriņa ražošanu un patēri, eh, ražošanu eksportam, tad, protams, uh, runājot par attīstību, mums vispirms jānodrošina vietējais patēriņš lauksaimniecības uh, ražošana. Un Eiropas mērķim būtu jābūt attīstīt vietējos pārtiks produktus tirgus un novērst to, ka viss tiek ražots tikai eksportam. Otrkārt, jāņem vērā tas, ka Eiropai iztenojot uh, attīstības palīdzību ir jāveic investīcijas lauksaimniecībā, jo pēdējo 20 gadu laikā mēs domājam, ka tirzniecība visu atrisinās lauksaimniecības jomā, bet ar tirzniecību nepietiek, lai nodrošinātu lauksaimniecības attīstību. Lai attīstītu lauksaimniecību, ir nepieciešamas saprātīgas investīcijas, lai atbalstītu ilgtspējīgu lauksaimniecību un iepriekšējā sasākuma Magines kundze un es, mēs strādājam pie ziņojuma, un mums bija ļoti grūti pārliecināt kolēģis, ka ir jāveic investīcijas lauksaimniecībā, ja valsts grib garantēt savu suverenitāti, un ka arī lauksaimniecībai kā prioritāte ir jāizvirz lauksaimniecība. Paldies, Stefan! Ratskunds. Uh, protams, ir ļoti svarīgi uzsvērt tiesības uz pārtiku attīstības valstīs, un ja mēs uh, domājam par 2050. gadu, ka, līdz kuram pieprasījums pēc pārtikas pieaugs par 70%, tad uh, Um, tas varētu skart arī mūs, jo mēs arī arvien mazākā mērā nodrošinām savas uh, vajadzības pēc pārtiks, mēs importējam arvien vairāk. Es domāju, ka šeit arī mums kā Eiropiešiem uh, ir sagaidām sarežģījumi. Piem, piemēram, uh, Protams, ir apsveicam tādu soļu kā miljārda, miljārda eiro piešķiršanā valstīm, kas saskars ar pārtiks trūkumu, bet mums vajadzētu atbalstīt arī vietējo ražošanu, vietējo tirsniecību un uh, arī mūsu pašu Eiropas ražotāji bieži vien cieš no cenu svārstībām. Bet man pietrūks divas lietas šais debatēs Es gribētu, lai mēs izdarītu atsauci uz to, ka miljoniem hektāru Āfrikā uh, eksploatē mūsu ķīniešu draugi. Uh, un varbūt mums vajadzētu paust arī bāžas par to, ka ir pretrunas starp to, ka komisija vēlas nodrošināt pietiekamu pārtikas apgādi pasaules mērogā, un tai pašā laikā pārtiks ražošanas apjoms Eiropas Savienībā samazinās. Es negribu teikt, ka mums vajag atgriezties pie KLP, kas tieši stimulē ražošanu, bet mums tomēr vajadzētu domāt par KLP nākotni. Um, un uh, atcerieties to, kas eh, tika ierakstīts tajā ziņojumā. Mārtiks Hoidlings. Paldies. Es visā visumā varu piekrist Arabēlas kunga atzinumam. Man liekas, viņš tur ir iekļāvis eh, visu būtiskāko, bet eh, tikai tāda mana piezīme. Mums vajadzētu saprast, ka mēs esam vienmēr uh, iestājušies pret dempingu politiku, un tieši trešās pasaules valstīs uh, daudzu zemnieku eksistence vienkārši tiek iznīcināta, un viņiem to ir ļoti grūti atjaunot, vai vispār nav iespējams to paveikt. Tātad mēs te nerunājam tikai par tieši atbalstu sniegšanu, bet par tādu dempingu, ka tirgu, uz tirgu tiek izdarīts vis, tik milzīgs spiediens, ka mazajiem uh, lauksaimniekiem vispār nav nekādu iespēju attīstīties. Uh, Ja mēs runājam par lauksaimniecības politiku, mēs eh, saprotam, ka īstenībā bieži vien tieši pārtiks, produktus, eh, pārtiks produktu apjomu nodrošina mazie lauksaimnieki, un, protams, vajadzētu padomāt par atbalstu sniegšanu tieši viņiem. Un, diemžēl, eh, tieši šajā jomā ir finansējums samazināts tik lielā apjomā, ka mazajiem lauksaimniekiem gandrīz nav vispār nekādas iespējas uzbūvēt savu eksistenci. Protams, mums šis jautājums ir jāiekļaut darba kārtībā, bet mums ir jādomā nevien par to, ko dara Ķīna, un nevar visu laiku tikai kratīt tādu apkaunošu pirkstu viņu virzienā, bet mums ir jāsaprot, ko dara Eiropā darbojušies lielie lauksaimniecības uzņēmumi kam arī ir savas intereses, tie bieži vien zemniekus eh, burtiski piespiež ražot kultūras biodegvielas eh, tālākai ražošanai. Uh, Un, protams, šāds pieprasījums tirgu noved pie arī konkrēts realitātes, proti, ka trešajās valstīs milzīgas platības vienkārši tiek izmantotas audzēt kultūras biodegvielas ražošanai. Mums arī vajadzētu izdarīt zināms piedienu, vajadzētu varbūt uh, nosaukt tad vairākus vaininiekus, nevis tikai Ķīnu, jo īstenībā tā ir tāda globāla parādība, un um, mēs pieredzam to, ka tie ir ne tikai reģionālai tirgi, kas spēlē un piedalās šajā spēlītē, bet arī vispār viss vis pasaules tirgus. Paldies! May I give the floor to Mrs. Jēgle? Tagad uh, Jēglas kundze uzstāsies lūdzu. Vielen Dank, Herr Fosits. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vielen Dank und ich danke uh, vor allem Mark. Paldies, paldies arī Markam par ievadvārdiem. Paldies kolēģiem, kas izteicās jau pirms manis un īstenībā viņi jau minēja svarīgāko argumentāciju. Tas allerwichtigste, dass wir die politik. Mums noteikti vajadzētu tā nesaudzīgi runāt par eh, politisko situāciju šajās valstīs, jo mēs nevaram to vienkārši palaist ārpus mūsu uzmanības loka, jo nākamo gadu laikā jau nekas neuzlabosies, situācija kļūs vēl tikai sarežģītāka. Protams, mums ir nepieciešams arī mazāks lauksaimniecības, bet Eh, šeit tomēr vajadzētu minēt iespēju, eh, ka arī ir jārada lielāks lauksaimniecības, lielāka uzņēmumi, jo jāpadomā par to, ka šāda uzņēmuma, šādas eh, ekonomiskās struktūras rada jaunas darba vietas, var rūpēties par jauninājumu ieviešanu, arī gal galā izglītību nodrošināšanu reģionā. Šeit runājot par vietējās lauksaimniecības veicināšanu, jā, Tarbelskungs ir izvēlējies patiešām veiksmīgu definīciju Varbūt arī šajā atzinumā vajadzētu runāt nevien par dalību valstīm vai uh, lielajiem uzņēmumiem, bet vajadzētu runāt arī, piemēram, par uh, baznīcu organizācijām, reliģiskām organizācijām, kas uh, iegūda ļoti daudz ziedojumu, tās šeit nav pieminētas, bet uh, šo trūkumu atzinumā noteikti varētu novērst. Un noslēgumā Pagājušā ceturtdienā plenārsēdē mēs balsojam par ziņojumu par bio daudzveidību attīstības valstīs. Šis ziņojums tika pieņemts. Un tas tika, tika pieņemts arī grozījums, pie tam ar lielu balsu pārākumu. Es tagad neteikšu nekvalificēti, nē, bet tur nebija pilnīgi. Uh, nekāda nošķīruma, tur tā ļoti uh, paštaisni bija pateikts, ka īstenībā Eiropas Savienības finansējuma politika ir atbildīga par milzīgajām problēmām, ar ko sastopas uh, trešās valstis. Varbūt, ka mums vajadzētu šeit izveidot tādu diferencētāku pieeju, nevajadzētu tagad uh, uztaisīt Eiropas lauksainiecības politiku par kaut kādu galveno būbuli. Tātad šajā grozījumā, par ko, domžēl, nobalsoja liels deputātu vairākums, uh, bija tāda atžgārna aina radīta. Mums noteikti vajadzētu padomāt, eh, par ko mēs balsojam, un varbūt vajadzētu arī trūpīgāk ar šiem grozījumiem pirms tam iepazīties. Tas noteikti būtu labi. Paldies! Mairid Makinēs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī mūsu atzinuma autoram. Eh, pēdējā, iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā runāt par augstsāmniecības politiku un pārtiks nekaitīgumu Protams, mums ir augsti izdevumi lauksaimniecības jomā, Lefola kungs arī to minēja, bet īstenībā, ja mēs runājam par to naudu, kas tiek atvēlēta tiekš attīstības valstīm, to lauksaimniecības uzturēšanai tiek atvēlēts aizvien mazāk līdzekļu. Protams, politiskā situācija attīstības valstīs uh, Eh, ir mūsu uzmanības lokā, kas notiek Zimbabvē. Zimbabve bija valsts ar attīstītu lauksaimniecību, tā varēja pabarot nevien eh, savus iedzīvotājus, bet arī kaimiņu valsts iedzīvotājus. Un kas tad notiek tagad, ja valsts ir nestabila un uh, neaizstāv savus iedzīvotājus, neparūpējas par viņiem, tad, protams, tur ir um, liels grūtības. Āfrikas valstīm ir jāpadomā, eh, kā piesaistīt vairāk attīstības palīdzības, un es varu piekrist šajā kontekstā arī Jēglas kundzei. Tālāk runājot par uh, lauksaimniecības lielumu, uh, arī šis faktors ir jāņem vērā, uh, ir jādomā par to, cik liels ir katras lauksaimniecības ieguldījums, bet kas ir tikpat svarīgi mums ir jāpalīdz Āfrikas valstīm uh, attīstīt lauksaimniecību, lai tās uzplaukums būtu patiešām uh, tāds pārliecinošs, un Āfrikai nepieciešama lauksaimniecības politika. Protams, uh, ņemot vērā to, ja valstīs ir nestabila situācija, to izgrīt ir aizvien sarežģītāk, bet uh, mums arī vedot sarunas ar attīstības valstīm ir jāsaprot, ka lauksaimniecībai jāpiešķir prioritāšu raksturs. Paldies! Paldies, un tagad Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā vēlējos pateikties Tarabēlas kungam par sagatavoto atzinumu. Viņš īstenībā tajā ir iekļāvis pašas būtiskākās domas, kas ir svarīgas mums. Tagad eh, dažas cits piezīmes mēs runājam par kolonizāciju, un es varu piekrist Hausliņa kungam, ka mums nevajag tikai visā vainot ķīniešus, jo tur ir arī citi, kas vēlas piekļūt eh, šīm bagātībām. Uh, Mēs nesen iepazināmies ar Bavēkunga ziņojumu par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem, un tur mēs runājam arī par to, cik liela ietekme ir lielajiem dižveikaliem, lielajiem lielveikaliem, kādu, kā tie izplešas trešajās valstīs un uh, eksploatē cilvēkus vienkārši. Un jāņem vērā, ka daudz lauksaimnieki attīstības valstīs ir vēl sliktākā pozīcijā nekā es lauksaimnieku, un noteikti nepievērsim acis šī faktu priekšā. Mēs runājam par palīdzības sniegšanu, par finansējumu, tas varbūt ir tāds specifisks piemērs, bet tas noteikti varbūt sasauktos ar citiem līdzīgiem gadījumiem. Es zinu cilvēks, kas devās uz Haitī, lai palīdzētu arī uh, putnu kopiem šajā vietā, un kad šis cilvēks atgriezās Eiropā, viņš bija ļoti vīlies un sarūktināts par to, kas tur notika, jo finansējums jau tika piešķirts un tika piešķirts uh, ar tādiem labiem nodomiem, bet īstenībā cilvēki, kas strādāja uz vietas, viņiem nebija pilnīgi nekādas sajēgas, kā ir, kas īsti ir jādara, ko nozīmē putnu kopība. Tādēļ, ja mēs vēlamies palīdzēt, mums ir jāsaprot, naudai ir jānonāk pareizajās rokās un ir jāprūpēs, lai cilvēki, kas uz vietas ir šī finansējuma ieguvēja, ieguvējiem kaut ko reāli varētu arī panākt un varētu nodrošināt pārmaiņas. Daži runāja par politisko eh, situāciju šajās valstīs, un es uzskatu, ka ka mums īstenībā ir sasaistīts rokas, mēs nevaram rīkoties pilnīgi brīvi. Komisija vēl pirms kāda brīža teica, ka ir jāparūpējas piemēram par izsakojamību, par šo dzīvnieku izsakojamību, lai to uh, varētu attiecināt gan uz Eiropas Savienību, daļai arī uz citām valstīm. Un ja mēs runājam šodien par uh, Tarabēlas kunga atzinumu, vajadzētu padomāt par to arī pareizajā kontekstā. Un vēl daži runātāji runāja par to, ka Eh, Eiropas Savienībā samazinās lauksaimniekiem sniegtais atbalsts, bet mums ir jāpadomā, cik daudz pārtiks mēs varēsim saražot nākamo gadu laikā. Mums vajadzētu padomāt, kā Eiropas Savienība pat var eh, sev nodrošināt ar pietiekam lielu pārtiks daudzumu. Paldies, Dantēna kungs. Es runāšu ļoti īsi, Dantēna kungs saka. Mums arī ir bijusi līdzīga problēma ar uh, ar ziņojumu par KLP. Mēs nobalstojam lielisku Lajan kunga ziņojumu par finansējuma atbalstīšanu eh, KLP un pēc tam attīstības komitejā mēs nobalsojam ziņojumu pilnīgi pretēju tekstu. Tādēļ mums būtu jādomā, kā mums sadarboties ar divām komitejām, saskaņot mūsu tekstus un uh, lai uh, mums vajag atteikties no tādām klišejām par uh, tādiem subsīdiju veidiem, kas patiesībā jau sen vairs nepastāv. Paldies visiem kolēģiem, paldies Mišel. Es tev piekrītu, mums, protams, ir pašiem labāk jākoordinē viss centieni, sadarbojoties arī ar citām, politis, citām komitejām. Un, protams, ja mēs runājam par eh, attīstības valstīm, eh, arī uz tām attiecas eh, vispārīgi noteikumi tādi, kā arī pārtiks apgādes drošība. Mums, protams, ir arī jārunā par lauksainiecības politikas nozī nozīmi un lomu pēc 2013. gada, un mēs nerunājam tikai par pārtiks kvalitāti, bet arī par pārtiks kvantitāti. Vajadzētu parūpēties par to, lai visas komitejas to apjēgtu. Tagad došu vārdu Autof kungam no komisijas. Eh, lūdzu, jums dažas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī Markam Tarabellam par eh, šo ziņojumu, par šo atzinumu, kas eh, visai atzinīgi vērtē komisijas agrāk piedāvāto paziņojumu mēs savā paziņojumā galvenokārt pievērsāmies pārtiks nekaitīgumam, un tā patiešām tas tika formulēts, bet citi šeit runāja par pārtiks uh, suverenitāti, un uh, tas uh, ir kas cits, tā ir cita definīcija. Un uh, šādu definīciju Eiropas Savienība oficiāli nav atbalstījusi, jo esmu pareizi informēts. Tātad pārtiks nekaitīgums ir atbilstošākā definīcija, ko mēs izmantojam arī komisijas gaiteņos. Tālāk paziņojumā mēs runājam par Eh, mazajiem lauksaimniekiem, nevis par lauksaimniekiem, eh, kas apgādā galvenokārt paši sevi. Mēs runājam par tām problēmām, kas joprojām pastāv, par eh, bādu, par nepietiekamu uzturu un par to, kā pret to vērsties arī mazajos lauksaimniecībās. Tātad galvenokārt mēs runājam par valsts sniegtu atbalstu, un tas tiek piešķirts tieši mazajiem lauksaimniekiem. Un tas. Ne, īstenībā runā arī par attīstības valstīm, un mēs runājam par to, kādā, kuras e, tad ir tās lauksaimniecības, kam pienāks atbalsts. Un vēl. Īstenībā šajās diskusijās es nedzirdēju tādu skaidru saikni starp uh, lauksaimniecību Eiropas Savienībā un lauksaimniecību attīstības valstīs. Īstenībā es būtu dzirdē, labprāt dzirdējis, uh, ka šeit tiktu izveidot tāds ciešāks saiknis starp šiem abiem faktoriem. Uh, tālāk lauksaimniecība un bada problēma. Savā paziņojumā mēs esam atzinuši, ka neskatoties uz to, ka ja valstī ir pietiekam daudz pārtikas, eh, tas nevienmēr eh, atrisina šo badu problēmu. Tātad eh, pārtikas apjoms nevienmēr ir tāda panacēja, kas automātiski atrisina šīs problēmas, līdz ar to jāpadomā, kur slēpjas citi problēma cēloņi. Mēs runājam arī par sociālās drošības tīklu, par dažādām intervencēm, par to, kas notiek, kas notiek arī Indijā un citās valstīs. Uh, Eh, mums ir jāsaprot, ka ir jāpapildina lauksaimniecībai sniedzamās intervences, lai varētu izvairīties no daudzām problēmām, tā skaitā no bāda. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Vēlreiz eh, vēlējos pateikties eh, Markam Tarabēlam par veikto darbu, un tagad lūdzu jūsu secinājumu. Très brièvement, euh, quand, quand je dis... Jā, ļoti īsti, kad es teicu, ka šodien rakstot šo atzinumu es to būtu rakstījis nedaudz citādāk, bet uh, lai iekļautu tādus aspektus, kā kolēģis te runāja par pārvaldību, kas tiešām ir uh, nopietna problēma virknē valstu par to, kā, kam tiek piešķirta prioritāte. Un uh, es atceros, ka tad, kad notika pirmā viedokļu apmaiņa, es teicu, ka, protams, var daudz ko ierakstīt, bet mēs vēlamies dot tādus spēcīgu signālu un mums ir uh, jākoncentrēs uz lauksaimniecības jautājumiem, bet te pašā laikā mēs nevaram abstrahēties no globālām problēmām, un pārvaldība šeit ir ļoti svarīga, un mums ir jāizmanto šo iespēju, jo mēs eh, sniedzam atzinumu atbildīgai komitejai, un tādēļ mums ir vēlreiz jāuzsver, tas, ka ir vairāk jāinvestē lauksaimniecības programmās, īstenojot mūsu attīstības palīdzības politiku. Es nerunāšu īpaši gari, bet šeit izskanēja virkni priekšlikumu. Uh, uh, mums uh, ir um, līdzīgi viedokļi, un es arī strādāšu uh, pie uh, kompromisa grozījumiem, bet es nekavēšu jūs darbu. Jums ir laiks līdz 14. oktobrim pusdienlaikam grozījumu iesniegšanai. Ierosinu arī tikties un apspriest šos jautājumus. Varbūt izmantosim Strasbūras plenāru sesiju nākošu nedēļai organizētu jau pirmo viedokļu apmaiņu ēnu referentu vidū, lai mēs jau varētu pēc iespējas ātrāk sagatavot šādus grozījumus. Paldies! Paldies! Vēlējos pateikties kolēģiem, esam eh, izrunājuši šo darbkārtības punktu. Nākamais ir numur 6 - vīnogulāju veģetatīvās pavērošanas materiāla tirzniecība. Tīvā 6893 del Consiglio del 9 aprile 68. Mēs eh, pārskatām direktīvu 68, un e, kolēģi izteicās, ka šeit e, ir jāievieš vairāki grozījumi, komisija tos ir attiecīgi ieviesusi, ir piedāvāta jauna teksta redakcija, bet e, komisija nemainīja tos punktus, kas bija iekļauti komitoloģijas procedūrā. Tagad došu vārdu referentam Tabadžī kungam lai viņš mūs iepazīstina ar priekšlikumā ietverto lūdzu tabadžī kungs. Paldies. Elnök úr elmondta a lényegét. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs. Īsnībā jūs jau pateicāt pašu būtiskāko. Un iespējams, ka jūri komiteja tagad eh, iesaistītos garās un plašās debatēs, bet pie mums tā nenotiek. Īstenībā mēs te runājam par tādu tiesiskas dabas jautājumu, un jūri komitejai tas būtu gards komosiņš, bet ne pie mums. Piemēram, ja mēs runājam par galdu. Galdu ir izgatavojis galdnieks. Galdam ir četras kājas, un uh, visas četras kājas ir atšķirīga garuma. Šo galdu ir izgatavojusi Eiropas komisija, un mēs to nekādi nevaram izmantot. Jo, protams, galds nav stabils. Tas šūpojas. Galdnieks šajā gadījumā Eiropas komisija varētu domāt, vai nu izlabot šo galdu, tā tad um, parūpēties par to, lai visas galda kājas būtu vienāda garumu, vai mēs pieprasām, lai komisija vispār šo galdu paņem atpakaļ un tad to kārtīgi salabot nevis veids tikai tāds kosmētisks izmaiņas. Es īstenībā nevēlējos iedziļināties detaļās, bet vajadzētu saprast, ka Eiropas komisija pilnībā un pareizi nav uztvērusi Lisabonas līguma ratifikāciju. Un īstenībā Eiropas komisija šeit mm, jaunajā pārstrādātajā uh, tiesība akta versijā nav atsaukusies uz Lisabonas līgumu, bet uz kaut kādiem uh, citiem līgumiem. Uh, Un pārstrādātajā versijā ir runāts arī par komitoloģiju, bet komitoloģijas vairs nav, tagad ir deleģētie tiesība akti. Eiropas komisija no vienas puses varētu saprast, ka būtu tā prātīgi atsaukt šo pārstrādāto versiju vai arī lauksaimniecības komiteja vai arī Eiropas komisija pieprasīs. Es atvainojos, Eiropas parlaments pieprasa, lai Eiropas komisija eh, šeit eh, tātad aizkrāso joprojām pastāvošos baltos plankumus, tātad tos trūkumus, kas nav saskaņā ar Lisabonas līgumu jaunajām normām. Tāda ir situācija. Dārgais priekšsēdētāj kungs, dārgie kolēģi. Vai nu Eiropas komisija pati atzīst, ka ir jāatsauc pārstrādātā uh, priekšlikuma versija, lai tā būtu saskaņā ar Lisabonas līgumu, bet ja komisija to nedarīs, tad Eiropas parlamentam ir pašam savs pilnvars, lai šo problēmu atrisinātu. Paldies! Paldies! Liels paldies, turpin priekšsēdētājs! Šimais kungs no juridiskā dienesta lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Nu, te nenoliedzami ir piesaukt vairāk juridiski aspekti, jautājumi, kur, pie kuriem tad arī īsti pakavēšos. Nu, jāsaka, es gan um, dotu priekšroku tam, ka mēs, nu, es te pārāk tagad jūs negarlaikotu, varbūt, uh, ja, cienījumās institūcijas eh, komitejas locekļus ar tādiem, tādiem tehniskām un juridiskām niansēm. Jūs esat ļoti specifiska tehniska komiteja, un es tiešām nevēlētos jūs galēkot tur, tur eh, eh, jūs ar tādiem tīri juridiskas dabas jautājumiem. Bet, nu, tikai pavisam īsi atsaukšos uz to apstākli, ka attiecībā uz um, to, kā traktēt pastāvošo komatoloģijas eh, procedūru un normas, nu te dažādi institūciju normas tad viedokļi atšķirās. Ir viens viedoklis, ka tie, kas saucās tā saucamā prak, eh, procedūra, tad jauna akta nevar teikt atrisināt, pieņemt vairs prāku komitejas ietvaros, bet kas attiecas uz tādu senākām, senākām komitoloģijas procedūrām, nu tad, ziniet, šeit institūcija vidū un parlam, no parlamenta puses arī nāk dažādi pretrunīgi viedokļi. Ir tādi, kas uzskata, ka jā, šīs procedūras jaunajos tiesību aktos vairs nevar piemērot, bet tāpat tā kā padome un komisija No otras puses, eh, slēgtos uzskatīt, ka šīs normas, nu, tomēr varētu vismaz eh, pagaidām turpināt piemērot, un ka pat jaunu, jaunu pieņemtajos tiesību aktos tiem būtu sava loma. Nu, un, ja tad, tad tiek, tiek, līdz tiek pieņemt eh, citi, cits normas par, par īstenošanas pilnvarām. Bet, nu, kā es sacīju, negarlaikoši jūs ar šīm tehniskajām niansēm jo tad eh, varbūt mēs iedzinātos pārlieku tādās tiešām uh, juridiskās sīkās niansītēs, kas būtu varbūt nedaudz padāts. Nu, tad, nu, koncentrēšos uh, savos komentāros vairāk uz tādiem konkrētiem, visnotaļ pragmatiskiem apsvērumiem, kurus būtu vietā piesaukt šajā brīdī. Kā sacīja? No vienas puses komisija grasās uzsākt pārdomu procesu parlamentu, pārdomu procesu attiecībā uz akurāt tieši šo likumdošanas eh, jomu. Un šajā pārdomu procesā iespējams, iespējams komisija arī varētu nāk klajā ar noteiktām mm, reformas iniciatīvām jau tuvākajā laikā, nu, sacīsim, turpmāko pāris gadu laikā, lūk, šādi termiņi te diskusiju gaitā tika piesaukti, pat varbūt nā, nākamā gadā jau šis tas varētu notikties. Lūk, tā kā tas ir viens tāds būtisks faktors, kas būtu visiem jāliek aiz mūsu kolektīvā savas. Un no otras puses, kā komisija arī ten ir sākus nopietni pārdomāt to, nu, ko tad izdarīt ar tām komitoloģijas normām, kas eh, turpina figurēt pastāvošajos tiesību aktos. Un, nu, tas, protams, ir horizontāls dabas jautājums. Un šo jautājumu nu, var risināt, eh, ņemot vērā visu pastāvošo tiesības aktu bagātību. Lūk, un eh, šo iemeslu dēļ, kas attiec uz patreizējo pārstrādāto tiesību aktu, par ko mēs šeit runājam, uh, Komisija ierosinātu, ka leģislatīvai uh, likumdošanas procedūra pagaidām vienkārši būtu jāatliek. Noliksim šo tiesību aktu plauktā, pagaidot, kādas tad būs turpmākās iniciatīvas, uh, ko uzņemsies uh, komisija vispārīgi izturēs attiecībā uz šo, šī likumdošanas lauka reformēšanu, tad vispārīgi un konkrēti uz komitoloģijas jautājumiem, kas saistās ar šiem tiesību aktiem. Lūk, to pat labu nerosina komisija. Paldies! Nu, ko, paldies viņa komisijas pārstāvim. Nu, nezinu, vai jūsu komentāri bija pietiekami skaidri. Vai kolēģis vēlas komentēt? Nē. Kas par tev vārds? Jā, paldies. Pavisam īsi vēlos pateikties komisijai. Tas ir viens no, nu, viens tāds ļoti viedz lēmums. Tātad jūs grasāties sam, samērīt visas galda kājas, nodrošināt, lai tās būtu vienāda garuma, tas varbūt neatiec sakurāt uz šo tēmu, bet eh, nu, šeit par šo konkrētu jautājumu atbildīga tikai lauksaimniecības komiteja. Tikai mēs varam tātad izteikties pret šo procedūru, arī tādi, ja runa par akurāt tādu tehnisku juridisku nians, kā jūs sacījāt. Labi, labi, paldies viņu. Tad ko vēlreiz paldies eh, komisijai, paldies Tabāģī kungam. Pāriem pie pēdējā darba kārtības punkta. Tad sadaļā citi jautājumi. Magenes kundzei vārds. Tātad, eh, un vēl varbūt arī citiem kolēģiem. Tad par budžeta jautājumu. Paldies, priekšstādājs, saka Magenes kundze, apzinos, ka laika maz, izteikšos īsi. Jautājums saistās konkrēti budžeta pozīciju Tātad konsolīdzināšana te ir jautājums, ko mēs apskatījām iepriekš. Nauda, ko komisija sagaida no dalību valstīm, kas varētu tikt atskaita atpakaļ no pārkāpumiem, kas ir atklāti laukšanas iespējas budžetā. Komisija aplēsus, ka šis apjoms būtu 72 miljoni. Savukārt padome, padomas aplēsis liecina par to, ka tur būtu 482 miljoni. Lūk, tā kā šī viņu radošā. Mm, Tātad uh, grāmatvedība ir novedis pie tā, ka vairāk kā 400 miljonu vairāk atrasti. Mēs atbalstam komisijas aplēses, balstoties mūsu pieredzē, bet problēma tāda, ka budžeta komitejā mūsu grozījums tika noraidīts. Tur gan tiesa bija pārāk, tad, tad tikai neliels pārsvars un komiteja balsoja par uh, padomis skaitlā 480 miljonu. Un es uzskatu, ka mums kā komis, komitejai. Uh, vajadzētu no jauna izskatīt jautājumu plēnāru sēdē par šiem 492 miljoniem, jo nākamajā gadā mums būs problēma, ja šis skaitlis saglabāsies budžetā, tad mums nāksies atrast mm, naudiņu 2011. gada rezervēs, ja, nu, gadījumā šād, šāds te budžets tiks pieņemts. Lūk, tāpēc uzskatu, ka jautājums ir neatliekams, un es labprāt uzklausītu jūsu viedokli arī, vai, vai jūs, es jūs padomāt par šo jautājumu un sniegt savus komentārus man arī. Uh, tuvākā laikā attiecībā uz to, ko tad eh, mums īsti būtu labāk darīt. Paldies! Paldies! Pateicos par šo jūsu ierosinājumu. Nu, ko, nu, mēģināsim tiešām skatīties, ko mēs esam atrasinājuši. Čevani, kas tev sakāms? Jā, paldies! Ja es arī uzskatu, ka ir nepieciešams eh, vēlreiz iepazīties ar šiem datiem, ar, ar skaitļiem, jo pateicoties jauniem Lisabonas eh, līguma procesam, procedūrai, uh, Mums ir dots papildus pilnvars, mums ir iespējas un, un, un tātad arī funkcija iesniegt no nu jaunu šo grozījumu pieteikumu. Un man šķiet, ka padome ir pieņēmusi tādu diezgan drastisku lēmumu, neapcirt tur, tur, tur kādu, kādu vienu pozīciju, bet sanāk, ka viņu, viņu lēmums var apcirt visu lauksaimnes budžetu par 499 miljoniem, tātad horizontālā tādā šķērskrēstumā. Un ņemot vērā mūsu jau tā saspringto finanšu situāciju, tomēr varbūt vajadzētu domāt, kā samazināt pa pozīcijām. Jo šāds samazinājums var negatīvi ietekmēt arī tā, tādas pozīcijas, kuras ir nevēlams. Mums būtu jā, jāstājas pret šādu nostāju, mēs arī iepriekš esam par to iestājušies, un es vēlētos tiešām atbalstīt šāds grozījums tiek ierosināts. Tātad, um, ja mēs uh, neveiktu attiecīgās korekcijas, būtu šī tāds nozīmētu, ka parlamenta priekšlikums jaunajam lauksaimniecības budžetam būtu mazāks nekā pērn. Neskatoties uz visiem tiem plusiem, ko mēs esam panākuši un pievienojumiem, tur, tur, tur uz papīri plusā, bet reāli, ja tiks pieņems šis te pa, eh, padoms grozījums, tad, tad, tad eh, de facto apstiprinātais budžeta apjoms būtu mazāks nekā komisijas ierosinātais. Tā kā šeit ir jāveic korekcija, un es ceru, ka komiteja arī atbalstīs uh, Maginis kundze sacīto un aicinās visas politiskās grupas atbalstīt uh, mūsu grozījumu. Es domāju, ka, nu, patiesībā Bučē komitejās ar grupām bija tāds neliels sajukums, un, manuprāt, arī daži balsoš, balsošanas sērāks varbūt nebija īsti precīzi un īsti neatbild tam, ko vēlējās kolēģi. Paldies, Džordž Lajons, lūdzu. Jā, paldies savas grupas vārdā. Arī vēlos atbalstīt to, ka šis grozījums tiek iesniegts no jauna un nodrošināšu to, ka manas grupas eh, balsošanas sarakstā ir precīzas lietas, jo es, es, es piekrītu, ka, ka tur bija zināms nepelnība šajā budžeta eh, komitejā. Nu, es saprotu, ka sociālās kolēģiem arī bija kaut kāda problēma ar to, ar, ar to pašu lietu. Nu jā, saka priekšstādātājs, tā tad uh, eh, Loisam varbūt dosim vārdu, viņš varēs paskaidrot, varbūt, kas tur bija un kā. Nu, šeit, šajā komitejā, lauksaimniecības komitejā, mums bija konkrēta nostāja, un es domāju, ka mums to vajadzētu uzturēt, jo nekas jau pēc būtības nav mainījies. Nu, reizēm nevien, neviegli panākt eh, to, ka notiek adekvāta koordinācija starp grupām un starp komitejām, bet katrā ziņā sociālisti eh, šajā komitejā saglabās to pašu nostāju, par ko viņi balsoja iepriekš, nekas nemainīsies, tā kā darī, mēģināsim darīt visu iespējamo, lai vairākums kolēģi arī atbalsta mūsu priekšlikumu. Paldies! Pateicos uh, kolēģiem, nu ko, es arī parakstītos uh, zem šādu uzstādījumu. Ja citu komentāru vairs nav, tad es uh, konstatējuši, ka komitejas vārdā mēs esam vienojušies par to, ka šis grozījums tiek iesniegts no jauna. Attiecīgi paraksts mums vairs nav vajadzīgi, komiteja pieņem šādu lēmumu, mēs visu labēsim par tā pieņemšanu. Nu ko, paldies jums visiem par aktīvu līdzlību un līdz ar to sēd galā. Vislabāk!